Colleagues, uh, we're going to make a start if you want to take your seats, please. Dargie kolēģi, lūdzu, sāksim darbu. And the, um, the first item is the presentation. Pirmā ir jaunā ģenerāla direktora prezentācija. Matijas Rūte mums pastāstīs par darba vienību. Varbūt jūs jau būsiet pamanījuši, ka uh, šī ir tāda ļoti tematiska diena Itālijas prezidentūra uzstājās ar diezgan labu prezi prezentāciju par savām prioritātēm, un esmu patiešām gandarīts, ka tik daudzi no jums ir ieradušies. Šī ir uh, visai sarežģīta nedēļa, un daudz jau ir devušies atvaļinājumos. Es ceru, ka jūs varēsiet runāt pietiekami ilgi, un es atvainojos visiem tiem, kas nevarēja izteikties uh, sanāksmē ar ministriem. Es gribu pateikt, ka šī darba mm, vienība tika izveidota pēc vispārējās un tieslietu padomas uh, 7. un 8. oktobrī 2013. gadā pēc tam, kad 3. oktobrī pagājušajā gadā vairāk kā 360 migranti eh, gāja bojā netālu no Lampedūzas salas. Un darba vienībai vajadzēja identificēt tos instrumentus, kas ir ES eh, rīcībā un kurus varētu izmantot daudz efektīvāk, lai eh, varētu izvairīties no šādu traģisku notikumu atkārtošanās. Matijas Rūte ir pirms tam strādājis uh, enerģijas un uh, transporta ģenerāla direkcijās. Tātad viņš uh, komisijā jau ir strādājis kādu laiku un tagad ir ieņēmis amatu Home ģenerāla direkcijā. Un Pirms dot vārdu uh, deputātiem, uh, es došu vārdu uh, Rūtes kungam. Pastāstiet kaut ko par šo vienību un tad došu vārdu kolēģiem un Rūtes kungam būs iespēja atbildēt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, labdien, godātie parlamenta deputāti. Pirmām kārtām vēlējos pateikties, ka jūs mani uzaicinājāt uz pirmo Lībe komitejas sanāksmi un sveicu jūs ar ievēlēšanu komitejas priekšsēdētāja amatā. Kā jau jūs teicāt, esmu šeit jauniņais šajā ģenerāldirekcijā, eh, divus mēnešus strādāju Home ģenerāldirekcijā, strādāju pie iekšlietām. Jā, nu es. Uh, visu apgūstu, mēģinu apgūt ļoti ātri, protams, visu vēl neesmu apguvis un mēģinu visu um, pateikto uh, izvērtēt pirms tam ļoti rūpīgi un es gribēju runāt par diviem galvenajiem aspektiem, tad mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un, protams, es mēģināšu arī no tiem mācīties, lai labāk varētu uh, saprast, kas tad jums īsti ir uz sirds un kas ir svarīgs jūsu komitejai. Protams, visi uh, varētu man piekrist, ka migrācijas jautājums būs uh, viens no aktuālākajiem uh, šajā Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā. Ievēlētais komisijas prezidents arī daudz runāja par migrāciju un Es esmu ieradies, lai runātu par šo darba dokumentu, ko ir sagatavojusi darba vienība un īstenībā jautājumu loks, kas mums ir jāaptver, ir daudz, daudz plašāks nekā sākotnēji varētu šķist. Ja runājam par migrācijas plūsmu pēdējo mēnešu laikā, Ja raugāmies uz vidusjūras reģiona austrumiem un rietumiem un jāpalūkojas arī uz Eiropas austrumiem, uz uh, degošo situāciju Ukrainā. Un jāsaka, ka ne tikai uh, vidusjūras centrālais reģions skar mūsu intereses, bet arī ļoti daudz citu reģionu Eiropā. Priekšstādētāja kungs jau visu pateica, tā tad tā, kā dzima šī darba vienība un es tagad negribu jūs garlaikot. Nu, nolasot 44 lapuses, 300 dažādas uh, akcijas, rīcības, kas tur ir minētas. Tātad ļoti daudz konkrētu rīcības plānu šeit ir. Un pēdējo nedēļu laikā iekšlietu un tieslietu ministri ir tikušies un mēs skaidri un gaiši varējām pārliecināties, ka ir nepieciešams nospraust prioritātes. Uh, runājot par to, ko mēs mēģināsim darīt turpmākajā laikā arī e, centrālajā vidusjūras reģiona daļā. Varbūt, ka šīs prioritātes varētu sagrupēt e, zem trim pīlāriem. Pirmais neapšaubāmi tās ir visas tās aktivitātes, kuras mums vajadzēs īstenot trešajās valstīs. Tas attiecas uz mobilitātes partnerībām, reģionālās aizsardzības programmām un arī uz to, kā cīnīties pret cilvēku kontrabandu. Un eh, kā arī uzlabot eh, sakaru virsnieku savstarpējo koordināciju un kā informēt par eh, migrācijas iespējamiem ieguvumiem un riskiem. Otrais pīlārs ir pastiprināta robežu uzraudzība. Daži cilvēki to sauc par postmare nostrumu. Mēs daudz uzmanības pievērsām uh, situācijai pie mums robežām pēc tam, Eh, kad bija notikuši šī traģēdija, ko jau minēja priekšsēdētāja kungs, eh, apmēram 360 cilvēki zaudēja dzīvību netālu no Lampedūzas. Bet, diemžēl, iepazīstoties ar skaitļiem, jāsaka, ka pirmajā pusgadā ir bijuši daudz cilvēku, kas atstājuši savus dzīvības vidusjūrā. jūrā. 160 cilvēki tika atzīti par mirušiem pēc Frontex operācijām. Jāsaka, situācija ir visai slikta. Pat neskatoties uz to, ka uh, jūras uh, uzraudzības vai teritoriālais ūdeņos not, notiekuša uzraudzība ir kļūsi stingrāka. Protams, diskusijās mēs par to runāsim. Trešais pīlārs. Tātad pirmais ir trešo valstu pīlārs, otrais ir um, aktivitātes pie robežām, vidusjūras reģionā, un trešais pīlārs, kur varētu nosaukt solidaritāte un atbildība ES. Un, ja drīkstu to tā nosaukt, Es esmu redzējis, ka ir nometnes, kas uh, vicina karogu solidaritāte, un otra nometne vicina karogu atbildību, un šīs abas nometnes bieži vien nesarunājas savā starpā. Mums tā tad vajadzētu padomāt par labāku uh, abu principu saspēli. spēli. ir jābūt visu Eiropas pieejai šajā kontekstā. Tas varētu nozīmēt to, ka jāso operācija varētu pilnveidot, jāparūpēs, lai kopīgā patvērumu sistēma būtu pietiekami efektīva, ir jābūt gataviem reaģēt uh, ārkārtas situācijās un jāpadomā kādus mehānismus varam izmantot saskaņā ar Dublinas regulas 33. pantu un tā tālāk un tā joprojām. Īsumā, ja mēs runājām par situāciju vidusjūras reģionā, nu, mēs varam runāt par Lībiju. Ir pašiem jāuzdod sev jautājums, ko mēs varam darīt. Ne tikai runājot par šo darba vienību, bet arī strādājot pie nākamo piecu gadu politiskajām vadlīnijām, vai mēs runājam par jurisdikciju, par to, kādi ir uh, migrācijas iemesli, Mēs, protams, kaut ko varam tikai panākt tad, ja mēs esam ļoti pārliecinoši savās pozīcijās un, un es jau paredzu, ka nākamo mēnešu laikā būs debates par, par Eiropas robežu sārgu sistēmu un, protams, arī par dažādām aģentūrām atvēlēto budžetu ņemot vērā uh, daudzgads finanšu plānu. Kā parūpēties, lai patvērumu sistēma, par kuru jūs balsojāt, patiešām būtu uh, efektīva. Un kā risināt tik smagas problēmas kā cilvēku kontrabanda, cilvēku tirdzniecība. Īstenībā tie ir divi uh, atšķirīgi jautājumi. Domājot par operācijām uh, vidusjūras reģiona centrālajā daļā, domājot arī par neatliekamiem mērķiem, uh, protams, ir jārisina arī dažādi principiāli jautājumi, bet es uzskatu, ka Eiropas pilsoņi noteikti vēlēsies arī no mums atbildes uh, tādā īsākā termiņā. Priekšsēdētāja kungs, Eiropas parlamentam pārāk nepatīk, ka uh, birokrāti pārāk ilgi pļāpā, tādēļ tagad beigšu savu uzstāšanos un uh, ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs saka. Paldies, Rūtekungs, ka uh, tagad neizplūdāt tādā garā runā, bet jūs jau nosaucāt galvenos uh, jūsu uh, darba vienības mērķus un vai es varētu lūgt to darīt arī Itālijas prezidentūrai. Tā tad nevajag iedziļināties daudzās detaļās, vienkārši mēģiniet nosaukt galvenos elementus. Īstenošana EASO, Dublinas regula. Un, protams, ir jāatminas arī parlamentu loma tajā visā. Padomē resursi, padomē ir arī vara. Tātad eh, runājiet par lietu, nevis eh, šeit nolasiet jau gatavas runas, lai mēs varētu saprast, kāda varētu būt mūsu loma. Kolombo kungs un Kāpo kungs. Es nezinu, kurš no jums pirmais runās. Prezidente. Sveicināti, priekšstādā kungs. Mans vārds ir Filipo Kolombo. Es eh, esmu Itālijas pārstāv, pastāvīgās pārstāvniecības eh, koordinators tieši saistībā ar iekšlietu jomu. Es eh, pateikšu pavisam nedaudz, jo mēs varam pilnībā pievienoties visam, ko teica komisijas pārstāvis. Tikai dažas lietas, eh, kuras jau arī uzsvērām neformālajā padomē, ministru sanāksmē, kur arī snējās Milānā. Ir politisks aspekts. Un šo mēnešu laikā Mēs eh, tik tiešām vēlētos uh, reāli realizēt solidaritāti un vienotību, jo eh, dažkārt uh, ir tā, ka katrs dara kaut ko savu, un arī Milāna sanāksmē tas tika uh, uzsvērts, un kopumā pastāv zināma neapmierinātība attiecībā uz Dubliņas lēmumu īstenošanu. Līdz ar to mm, liekas, ka ne visi ir eh, apmierināti ar šo procesu. Nākamo mēnešu laikā mēs vēlētos panākt to, lai ir lielāka apmierinātība ar šo procesu. Jāņem vērā arī eh, tas, ka šis ir ļoti visaptverošs eh, fenomens, bet jebkurā gadījumā rezultāts ir iespējams panākt diezgan ātri. Tad mēs vēlētos koncentrēties uz to, ka vajadzētu pārkāpt pašreizējo ārkārtas eh, eh, eh, politiku, jo Mare Nostrum arī tika izveidota ārkārtas situācijas rezultātā, krīzes rezultātā, kad nebija iespējas kaut ko nedarīt. Mare Nostrum ir arī īslaicīga programma, tās mērķis ir izveidot turpmāku ceļu jaunam pārvaides, pārvaldes eh, veidam tieši saistībā ar imigrāntu plūsmām vidusjūras reģionā. Un, protams, mēs arī apzināmies eh, to, ka uh, vidusjūras vidus ir daļa no šīs lielās problēmas. Un tieši šobrīd tur imigrāntu plūsmas ir vislielākās. Esam pārliecināti par to, ka pilnīgi uh, visas Eiropas ārējās robežas uh, ir būtiskas un uz tām visām kādreiz var attiekties uh, eh, imigrāntu plūsmas. Mēs uh, cenšamies uh, kaut kādā veidā radīt, izveidot uh, īpašu metodu, metodoloģiju, kā mēs uh, varam risināt uh, imigrantu uh, plūsmu problēmu attiecībā uz uh, pilastriem saistībā ar uh, vidusjūras reģionu, esam pilnīgā varu pievienoties, un mēs arī pie tā ļoti strādājam. Ir bijušas gan tehniskās, gan arī e, pastāvīgo pārstāvju diskusijas par to, ka ir ļoti ātri jāstrādā gan ar e, komisiju, gan ar ārējās darbības dienestu, ir nepieciešams arī parlamentā, politiskais atbalsts ir pēc iespējas ātrāk jāuzsāk dažādas e, darbības gan trešajās valstīs, gan arī uh, ir jācenšas eh, atrast eh, kādas operatīvās iespējas, eh, kā mēs varētu risināt vidusjūras krīzi ilgspējīgā veidā. Protams, ka tas ir viens no aspektiem, kā jau to arī šorīt uzsvēra viens no mūsu ministriem. Frontex ir viens no aspektiem. Ir jāsāk ar, tieši ar Frontex, lai mēs varētu izvērst operāciju vidusjūras eh, centrā, kas mums ļautu eh, pārvaldīt eh, labākā veidā pašreizējo situāciju. Mēs saprotam, cik būtisks šajā ziņā ir Eiropas parlaments. Mēs ceram, ka parlaments iesaistīsies ne tikai saistībā ar budžeta aspektiem, bet arī tie ir politiski. Jo tas viss mums šobrīd ir ļoti nepieciešams. Mums ir kopīgi jārīkojas eh, ne tikai saistībā ar pāraudzību, bet eh, arī, lai eh, Dublīna labi darbotos, jo tā ir dažādi instrumenti no mūsu puses. Mēs esam pirmās uzņemšanas valsts. Mēs nu, nodarbojamies ar identifikāciju, pirmo uzņemšanu. Mūsu mērķis ir strādāt, lai visi noteikumi tiktu pilnībā ievēroti, un mēs arī ceram, ka visi saskatīs eh, Dublinā visas šīs iespējas, kādas eh, tiek sniegtas dalībvalstī, lai varētu ilgspējīgā veidā eh, pārvaldīt šo lielo patvērumu pieprasītāju plūsmu. Un, protams, ka ir arī jāņem vērā bēgļu vēlmes uh, jo viņi eh, nāk no eh, valstīm, kurās mm, valda dramatiska situācija. Un vēl viens būtisks aspekts, pēdējais, par ko runāšu, attiecās uz to, kas notiek ar cilvēkiem, eh, kuri atrodas Ziemeļāfrikā, kuri sasniedz Ziemeļāfriku. Mēs ceram, ka Pēc iespējas ātrāk būs iespējams eh, izveidot īpašu programmu, eh, kura nodarbosies eh, tieši ar mm, uzņemšanu, nomdināšanu, un ka mēs visi tur varēsim piedalīties, arī Itālija. Un pēdējā lieta ir jautājums par cīņu pret noziedzniekiem. ja um, šodien tika aizturēti vairāki no šiem cilvēkiem, kuri organizē imigrantu ieceļošanu Eiropas Savienībā. Un ir skaidrs, ka šorīt, šorīt, šobrīd mums ir jāstiprina mūsu sādarbība ar informācijas apmaiņu, ir jāspēcina vietējie tīkli, lai pēc iespējas ātrāk eh, varētu eh, um, lokalizēt eh, šos te mm, cilvēkus, kur nodarbojas ar noziedzību. Paldies! Vēlētos atgādināt jaunajiem komitejas locekļiem, ka vadība vada izdošanas plānu, ka vienība vada šo izdošanas plānu. un tiek īstenots uh, daudz kas no tā, ko arī parlamenta iepriekšējā sasaukuma deputāti uh, darīja. Darbojoties eh, šajā komitejā iepriekš šodien no rīta minēju šo te kartēšanu, kas ir saistīta ar Dublīnas pasākumiem. Pie tā ir strādājuši deputāti, bet problēma šorīt ir uh, īstenošana, kura jau tika apspriesta padomē, jo uh, likumdošanas normas netiek īstenotas, aģentūras nesaņem nepieciešamo uh, finansējumu, un tādā veidā parlamenta vēlme netiek realizēta. Uh, mums ir ļoti daudz laika uh, diskusijām. Nolasīšu sarakstu ar, uh, dalībniek, ar komitejas dalībniekiem, kuri vēlējās izteikties no koordinatoriem Sipelkungs. Um, and then members, Mr. Diaz de... Un, da, un lo, komitejas locekļi. Mrs. Dali, um, uh, Ska Keller and Sylvie Guillaume. Anyone else? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Mums uh, ir ļoti daudz laika. Atvainojos, ka teicu, eh, ka mums ir ļoti daudz laika. Drīzāk ir jāsaka tā salīdzinot ar nu, šī rīta situāciju. Mums ir nedaudz vairāk laika. Mums ir arī eh, vienlīdzība, jo koordinatoriem tikpat daudz eh, laika kā pārējiem runātājiem. Līdz ar to mums ir eh, tagad vienlīdzība, un tagad mums ir laiks, eh, lai runātu. Aptuveni katram runātājam tiek piešķirtas divas minūtes. Sevils eh, Konze, lūdzu, jums aizies vārds. Paldies. Mēģināšu ievērot divas minūtes. Jūs jau minējāt šīs 300 dažādās aktivitātes Tātad es varētu eh, cerēt, ka ir ņemti vērā dažādi vidusjūras reģiona a, eh, migrantu krīzes aspekti, bet ļoti bieži mēs dzirdam, ka Frontex arī ir jāpilnveido, bet Frontexam tā Eh, stingri vēroties, nav nekāda sakara ar bēgļiem. Tā ir robežu aģentūra. Vai tad Frontexam tagad robežas ir jāpadara vēl necaurlaidīgākas? Un labi, bet kas tad notiks ar šiem bēgļiem? Eh, pirms es izlēmšu, vai viņas laist iekšā vai nē. Tātad es nedzirdēju gandrīz neko, kā tad parūpēties, lai šie cilvēki, kas bēg no kara vajāšanas katastrofām, varētu visai droši un bez um, naudas maksāšanas kontrabandistiem nokļūt drošā valstī, drošā kontinentā Eiropā. Otrs jautājums, protams, visi nebēg no kara briesmām, daudz bēg no nabadzības. Arī tagad jāuzdod jautājums, kādi ir iespējamie legālās uh, migrācijas ceļi. Arī krīžu valstīs ir tā, ka ir nepieciešami uh, darbinieki. Ne jau visi būs profesori un strādās akadēmiskās jomās. Ir jādomā arī par vienkāršo darbu spēku, par sezonas strādniekiem. Uh, bet ar sezonas strādnieku uh, regulu uh, direktīvu vien nepietiek jādomā, kā piesaistīt jaunas darbinieks tālāk patvēruma pakotne vai ir kādi atzinumi, cik lielā mērā dalību valstis jau ir sākušas uh, šīs pakotnes, par kuru pašas lēma līdz īstenošanu. Un visu beidzot Dublina bēgļu sadalīšana, arī brīvprātīga viņu uzņemšana, papildus bēgļu uzņemšana. Komisija ir piedāvājusi par to uh, maksāt naudu, varbūt vajadzētu parūpēties, lai vismaz krīzes laikos, kad uh, ir vairāk bēgļu, kaut kas varētu tikt mainīts. Paldies! Gribēju tikai piemetināt Jūs, protams, varat paust arī savu viedokli, nevajag uzdot tikai jautājumus. Tātad jūs varat pastāstīt, ko jūs domājat par šo darba vienību. Un es gribēju atvainoties kolēģim, kas nevarēja izteikties šorīt no rīta. Kirkhops kungs no EKR grupas. Uh, well, Chairman, um, uh, first of all... Priekšsēdētāj, kungs, uh, es uh, esmu pārliecināts, ka mēs visi esam ļoti pateicīgi par tiem cilvēkiem, kuri katru dienu saskarās ar ievērojumu spiedienu un pat emocionālām problēmām saistībā ar šo pieplūdumu. Tomēr es uzskatu, ka tas, kas ir šobrīd mūsu rīcībā, ir tāds kā plāksteris uz milzīgas eh, asiņojošas brūces, jo mums ir milzīga problēma. 35 tūkstoši imigranti ir ieradušies Itālijā tikai šogad. Un eh, liekas, ka līdz ar Eiropas Savienības eh, spēku mums ir tiešām vajadzētu būt labākai pieejai, metodai un pilnīgi noteikti. Itālijā ierodas milzīgs cilvēku skaits, bet ir skaidrs arī, ka ļoti liela daļa no viņiem Itālijā nepaliek. Un, jautā, un apstākļi, kādos šie cilvēki ierodas, un neraugoties arī uz resursiem, kas tiek uh, ieguldīti, situācija netiek pienācīgi pārvaldīta. Un arī reģistrācija nav uh, atbilstīga. Mums tiešām vajadzētu vairāk skatīties uz reģionālās aizsardzības programmām. Uh, izcelsmes valstīs vai arī e, valstīs, e, kuras atrodas līdzās izcelsmes valstīm. Vajadzētu pievērst uzmanību apstākļiem, kādos e, dzīvo imigranti, vajadzētu sniegt lielākus resursus, kurus ir nepieciešams. Un es domāju, ka ir ļoti būtiski sastrādoties ar apvienotajām nācijām un ir būtiski arī tas, ka mēs ne tikai uh, risinām situāciju, bet ir jāizmanto visa Eiropas Savienības uh, potenciāls pret uh, cilvēkiem, uh, kuri, uh, kuri um, mudina uh, cilvēkus uh, izvēlēties šo imigrācijas ceļu, pakļaujot viņus ārkārtīgi sarežģītiem apstākļiem. Uh, Frontex uh, sākotnējā loma nebija uh, bēgļu situācijas uh, pārvaldība, tomēr viņi aizvien vairāk saskarās ar šīm problēmām saistībā ar jūras robežu. Uh, Un ir skaidrs, ka mēs to pienācīgi no, nopietni uz, neustveram, un tā rezultātā šobrīd mūsu priekšā ir ļoti liels izaicinājums, kas var kļūt arī par ļoti haotisku izaicinājumu, un tas ir ļoti slikti Eiropas Savienības pilsoņiem un Eiropas Savienības reputācijai kopumā. Viksēmas kundze, lūdzu. Paldies! Es eh, vēlētos eh, apsveikt ar veikto eh, darbu. Tas ir ļoti būtiski, lai šī te mm, darba vienība turpina savu darbu un sniedz mm, konkrētus rezultātus. Tā kā nav tādu drošu ceļu, kā sasniegt Eiropas Savienību, tas nozīmē, ka visi imigranti, kuri šķērso vidusjūru, ka tie ir tādi kā. Ka Um, neregulārie imigranti, līdz uh, tie nav sasnieguši Eiropas Savienības uh, krasta un var pieteikties uh, patvēruma meklētāju statusam. Līdz ar to mani nedaudz satrauc izmantotā terminoloģija dokumentā. Piemēram, punktā par vidusjūras tīklu trešajā lapusē, tur ir teikts, ka ar šo tīklu jācīnās pret šo te neregulāro migrāciju Tur nav nekādu uh, drošu ceļu, drošu maršrutu. Un viens veids, kā uh, cīnīties pret šo imigrāciju un tajā pašā laikā glābt cilvēku dzīvības, būtu izveidot šādus legālus maršrutus uz Eiropu. Un dokumentu dokument otrajā punktā ir um, um viesraksts, uh, kurā ir runāts par to, uh, ka ir uh, jāatvieglo pieeja Eiropai bet eh, tur ir arī runa par eh, studentiem un darba meklētājiem. Es pati esmu referente eh, šai mm, direktīvai par pētniekiem un studentiem. Ceru, ka mēs pēc iespējas ātrāk varēsim rast par to vienošanos. Es biju arī referente Dublinas regulējumā, un es ļoti labi saprotu šīs problēmas būtību, bet es uzskatu, ka var teikt, ka mums ir nepieciešams iedibināt uh, legālus veidus eh, patvērumu meklētājiem, citādāk eh, viņi no jauna nonāk kontrabandistu rokās un viņu dzīves nepārtraukti tiks apdraudēts. Un tas, eh, tik daudz cilvēki šobrīd tiek nomdzināti Eiropas Savienībās, tas tiešām ir smieklīgi. Ļoti maz dalībvalstu šeit iesaistās. Un, un bija eh, konference, kur organizēja komisija attiecībā uz eh, cilvēku eh, pārvietošanu, vai jūs esat apsēruši iespēju to atsākt, lai iesaistītu vairākas, vairāk dalībvalstu, lai tās iesaistītos šajā vēlreizējas nomtināšanas programmā? tas ir arī padomes eh, rokās uzsvērt eh, to, cik būtiski ir tas, kas risinās eh, vidusjūras reģionā, un jo sevišķi jūsu valstī, lai mēs visbeidzot varam izstrādāt Eiropas mēroga pieeju šai problēmai. Es jūs ne, nevēlos iespiest stūrī, bet es vēlētos jūs mudināt jūs uzmanīgi risināt šo problēmu, piedalīties, iesaistīties un atrast kādus veidus, uh, Kā uh, iesaistīt dalībās, lai tās uzņemtos atbildību? Arī es atbalstu uh, to, ka tiek izsniegtas uh, humanitārās vīzes Eiropas Savienības uh, vēstniecībās vai uh, konsulāros. Uh, tas pilnīgi noteikti glāb dzīvības, un man tik tiešām ir ļoti žēl, ka tas uh, nav minēts uh, vienības uh, dokumentos. Uh, Es vēlētos eh, lūgt paskaidrojumu, kāpēc eh, šis eh, ļoti būtiskais jautājums ir pilnībā ignorēts. Paldies, Cecīlija. Dies de mēras, kundze lūdzu. Kungs. Paldies, priekšstāja kungs. No sākuma es vēlētos laipni Eh, sveikt eh, Rutlis eh, kungu, vēlu viņam lielu veiksmi viņa darbā. Arī jūsu priekšstim bija ļoti intensīvs darbs šajā amatā. Es savukārt sekošu eh, Moraisa kunga ierosinājumam, un es eh, dalīšos ar dažām no savām pārdomām, jo man nav uh, uh, tik daudz laika, lai es izskaidrotu visu savu pozīciju. Šeit ir īpaša atsauce uz vidusjūras darba grupu, jeb vienību. Un es vēlētos teikt, ka Lielā mērā varu piekrist eh, tam, eh, ko nu pat kā teica eh, Vikstrēms kundze. Tik tiešām es piekrītu tam, ko viņa teica, tāpēc, ka tam ir ļoti būtiska nozīme, ņemot vērā laiku, kurā dzīvojam, un arī, kas attiecās uz vidusjūras reģionu. Tieši vidusjūras basēnā pastāvis lielākā imigrantu plūsmu um, problēma. Tur iznās traģēdijas. Un rietum vidusjūras eh, daļā notiek daudz eh, traģēdiju, ņemot vērā tas, to, ka tā ir tuvu eh, Āfrikas robežai un Frontex kontrolējot ārējās robežas, ir veids dažādas operācijas, kas, protams, ir ļoti būtiskas, tomēr ar tām nepietiek. Es eh, nepiekrītu, eh, kad eh, tiek runāts par to, ka ir jāstiprina Frontex, jo mana pieredze liecina par to, ka ir tehniski neiespējami pāraudzīt klaju, jūras klajumu, it kā aizsargājot mm, robežas Mare Nostrum programma, kas ir tāds kā Eiropas Savienības neizdevies projekts Mare Nostrum nebija domāta, uh, lai aizsargātu robežas, eh, bet lai glābtu uh, upuru dzīvības. Un uh, tādā ziņā es ļoti atbalstu šo operāciju. Tomēr, zinot to, ka Frontex, nodarbojoties ar ārējām robežām, izmanto savu ekskluzīvo kompetenci. Frontex norāda uz to, ka visas ārējās robežas ir jāaizsargā, lai varētu aizsargāt vienu no būtiskākajām brīvībām, kuras mēs pazīstam. Tātad brīvs pārvietošanās brīvību. Un šādā kontekstā es vēlētos eh, teikt eh, sakojošo. Bēgļu patvērums. Eh, Eiropā joprojām nav izstrādāta vienota politika attiecībā uz patvērumu un bēgļiem, un bēgļi netiek vienlīdzīgi sadalīti starp dažādām dalībvalstīm. Piemēram, ir skaidrs arī, ka eh, Bulgārija eh, nevar viena pati tikt galā ar visiem bēgļiem, kur ierodas no Lībijas un Sīrijas. Eiropai vajadzētu eh, būt, vajadzētu ņemt vērā citu valstu intereses. Tieši Bulgārija ir šāds būtisks piemērs. Nākamais runātājs ir Skakiedars Kēls Kundze. Es eh, vēlētos jūs apsveikt ar jaunajiem amata pienākumiem. Ceru, ka mēs eh, labi sastrādāsimies nākamajos eh, gados attiecībā uz šo vienību. Jūs esat uzdevuši ļoti interesants jautājums, aktualizējuši interesantas tēmas, bet es vienmēr esmu sapratusi to, ka šie te e, jautājumi, kurus mēs uzdodam, uz to mēs vēlamies arī gūt atbildes. E, šajā komisijas dokumentā ir daudz iniciatīvas, kuras jau uh, notiek, kuras te ir uzskaitītas. Kādas ir patiesībā prioritātes, ko jūs esat mācījušies no Lampedūzas nelaimes? Es vēlētos to noskaidrot. Un dažas dalībvalstis iebilst un no zaļo skatu punkta uh, Raugoties viena no mācībām, ko esam guvuši, kā jau mēs eh, šorīt to eh, teicām, Itālijas eh, prezidentūrai ir skaidrs, ka bēgļiem jābūt brīvai piekļumai, jo, jo šā, tā ir šeit problēma. Cilvēkiem nākas doties ļoti sarežģītos, bīstamos maršrutos, un viņi maksā šiem te noziedzniekiem. Bet kā mēs to varam risināt, ja mums ir tikai eh, šīs eh, juridiskas eh, piekļuvas iespējas? Var teikt, ka šī te patvēruma sistēma ir nepietiekami pieejama, un tas, protams, ir ļoti loģiski, bet kā mēs risināsim šo pamatu jautājumu? Stokholmas programmā ir teikts, ka mums ir jāpēta šis jautājums, mums ir jāizpēta šī programmas iespējamība, bet ja tas ir eh, izdarīts, kas ir nākamais eh, solis, kādas ir jūsu domas, eh, kā to izdarīt, kā iesaistīt tajā visā arī dalībvalsts, jo mēs zinām, ka arī dažas iniciatīvas šai sakarā būtu interesantas, un jūs teicāt, ka ir jāstiprina Frontex, un daudz to jau šodien minēja. Es tiešām vēlētos saprast, ko tieši jūs vēlaties, lai Frontex dara, tāpēc, ka viņi risina pavisam eh, citu eh, problēmu, nevis eh, bēgļus, bēgļu problēmas, bēgļu no Sīrijas. Ko tieši mēs gaidām no Frontex? Par ko mēs viņiem dodam šos papildus miljonus? Kas viņiem ir jādara? Pavisam precīzi. Es ļoti vēlētos to noskaidrot. To būtu interesanti zināt jo visi saka, ka ir jāspina Frontex, bet mm, kas tieši viņiem būtu jādara? Un pēdējā lieta, prezidentūra teica, ka Dublinas eh, sistēma ir jāuzlabo. Eh, kādā virzienā? Es varu iedomāties, eh, tad ir jābūt lielākai solidaritātei, kā jau parlaments to ir iepriekš uzsvēris, bet kādi ir šie soļi, kas ir jāspēr? Kāda šobrīd ir situācija padomē? kas ir noticis iekšēji tiesliešu, tieslietu pārdomē. Kas tieši ir šīs jaunās iniciatīvas saistībā ar Dublins uh, projektu? Dālī Kondze, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēkungs. Es vēlētos pateikties eh, komisijai un visām iesaistītajām eh, pusēm saistībā ar vidusjūras darba grupas darbu. Uh, arī vēlos pateikties aģentūrām, kuras eh, strādā šai sakarē. Es tik tiešām vēlētos arī mudināt eh, iesaistītās eh, puses uzlabot mērķu sasniegšanu, un te es runāju par tiem pasākumiem, kas ir paredzēti, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un cilvēku tirzniecību, to skaitā arī par šo tirgu šo, šo tīklu identifikāciju. Es domāju, ka mums ir jāapvieno mūsu spēki, un te es atcaucos uz eh, komisiju, uz Eiropolu, Frontex, EASU, Eiropas eh, Savienības ārējās darbības dienestu. Kopīgiem spēkiem mēs varam panākt eh, ievērojumu pieņemto vērtību, un šīs darba grupas ziņojumā ir minēti vairāki pilotu projekti. Un ir veiks, tas ir labi, ka ir šādi e, pilota projekti, tomēr mums vajadzētu pienācīgi šos projektus novērtēt un nākt klajā ar jaunām iniciatīvām. E, pilota projekti, manuprāt, paši par sevi e, daudz nepalīdzēs. Es domāju, ka mums ir nepieciešams rīkoties pavisam ātri, jo sevišķi ņemot vērā e, to, e, cik ievērojami e, ir pieaudzis imigrantu skaits Eiropas Savienības dienvidu daļā. Un šajā kontekstā es vēlētos lūgt komisijai plānot pēc pasākumu šiem pilotu projektiem, jo es uzskatu, ka laiks ir ļoti būtisks. Es vēlos arī atzīmēt, ka pilota projekts par mm, mm, atbalstīto darbu šobrīd tieši rīt, tomēr es domāju, ka mums ir jāizskata arī e, kopīgais darbs, un es ļoti e, vēlētos, es tiešām vēlētos, lai e, komisija paskaidrot, kādas ir tās ieceres šajā virzienā. Vārds Annai Komišai. Even if, uh... Paldies. Pat ja uh, pieeja uh, izrādītos uh, tiešām uh, veiksmīgi, kam es neticu, uh, man šī stratēģija kā tāda, tās pašreizē redakcijā šķiet iluz, eh, iluzora, jo tā ir pilnībā atrauta no tā, kas patiesībā notiek eh, pie ES ārējām robežām. Es, eh, nu, piedodiet man lūdzu, bet, nu, es jums teikšu, ka tas nedarbosies. Mūsu ārpolitikas instrumenti darbojas tādā veidā, ka, nu, tie patiesībā padara neiespējumu šīs stratēģijas īstenošanu. Kāda ir jēga visiem līgumiem un līgumiem, eh, ja tie patiesībā nedarbojas? Eh, ja noteikti dokumenti patiesībā pat netiek īstenoti. Piemēram, Lībijas gadījums mēs runājam par Lībiju kā valsti, eh, kurā pastāv nestabilitāte. Tā patiesībā ir valsts, kas ir izgāzusies pat pēc drošības padomas un eh, rīcības rezolūcijām un starptautisko organizāciju iejaukšanās valsts joprojām eh, atrodas haosā. Un vairums. Eh, tātad migranti pārsvarā nav no Lībijas. Lielākā daļa migrantu ir no dažādām Āfrikas valstīm, no visas Āfrikas. Un no Eritrejas, Etiopijas, Sudānas. Tad viss šīs valstis un daudzas citas ir eh, galvenās eh, migrantu un tā sakot piegādātājs. Un mūsu politika šajā jomā, ja politikas nostādnes šajā jomā ir katastrofāls. Mums ir kaut kādā veidā jānoformulē tas viss. Mums ir vajadzīgs uh, uh, augstais pārstāvis, kurš arī koordinē šos instrumentus, jo citādi tam nav jēgas, tas nevar darboties un tas mm, vienkārši nebūs iespējams. Un uh, ļaujiet man uzdot vēl, vēl vienu jautājumu. Kāda ir bijusi uh, taupības pa pasākumu ietekme uz uh, mūsu nacionālajiem resursiem šīs stratēģijas kontekstā, lai tā darbotos. Kad es e, izvērtēju, kas notiek Portugālē, manā valstī, tad e, neskatoties uz profesionāļu labo gribu, e, viņiem nepietiek resursu un arī pakalpojumi, e, kas viņiem it kā jāsniedz, nav konkrēti noformulēti. Ja mēs vēlamies, lai e, šai stratēģijai būtu vispār kaut kāda nozīme, tad mums ir e, jāliek lielāks uzsvers uz migrācijas tiesiskajiem līdzekļiem. Paldies! Nākamā Silvija Griona lūdzu. es um, vēlos būtībā teikt to pašu, ko teica Anna, tomēr man ir nedaudz cita perspektīva. Jau kopš pirmajām traģēdijām um, uh, komisāra Malstroma uh, jau pati ir teikusi, ka uh, tajā visā nav nekā jauna. Tomēr priekšādētājs lūdza mūs izteikt savu viedokli, un tad, nu, no, tad es to arī izteikšu. Manuprāt, mums ir jāpārliet, jāizveido līdzsverota pieeja, visaptveroša pieeja, un mums ir jāpanāk, kā ka um, mēs nedarbojam, neiedarbojamies uz dalību valstīm represīvām metodēm. Mums būtu jādomā, kā komisija varētu mūdināt dalību valstis īstenot un ieviest tādus pasākumus, eh, kas, eh, kas varētu eh, palīdzēt šiem migrantiem, izsniedzot, piemēram, vīzas un, un citiem līdzekļiem. Nāc pārliecināta, vai tā ir taisnība, tomēr es vēlos zināt, vai jūs dzirdējuši par projektu, ko sauc MOS, e Un e, šis projekts um, nozīmētu meklēšanas un glābšanas operācijas, kuras finansētu privāti fondi. Tam, to, šī, šo projektu virza um, maltieši, maltiešu aktīvisti. Vai tās projekts tiešām eksistē, vai es par to esmu dzirdējuši? Eh, priekšsēdētājs turpina, nu es gan par to neko neesmu dzirdējusi. Varbūt Marijana par to zina kaut ko. Varbūt eh, man, maniem, varbūt citiem kolēģiem no Maltas ir eh, informācija par šo projektu. Nākamais Kirkova kungs, lūdzu. Kirkosa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Abi iepriekšējie, abas iepriekšējās eh, runātājs eh, nu, bija ļoti uzstājīgas. Eh, nu, cik es varu to mm, novērtēt, tad Grieķijai un Itālijai Frontex palīdz un uh, palī, tādā veidā, ka uh, neļauj cilvēkiem nomirt jūrā. Un arī darba grupai Vai darba, grupas, eh, darb, eh, darba grupai arī vajadzētu darboties eh, centrālajā un austrumu vidusjūras reģionā? Visvairāk, vislielākais spiediens, vislielākais migrācijas vilnis nāk no uh, Ziemeļāfrikas, protams, tomēr ir arī no Palestīnas un Sīrijas. Uh, Un visvairāk, eh, vislielākais migrantu pieplūdums ir no vidus jūras puses. Tādēļ eh, es vēlos eh, jūs jautāt, kā mēs varam cīnīties ar šo migrācijas vilni, jeb kā mēs varam īstenot savas stratēģijas. Tāpat ir svarīgi īstenot aizsardzības programmas migrantiem un jāpalīdz viņiem saprast, cik riskanti ir šie ceļojumi. Pašreizējās programmas, eh, programmās nav iekļautas Āzijas valstis, jo migrācijas plūsma nāk arī no Āzijas valstīm. Vai ir plānots izstrādāt programmas arī šajā jomā? Paldies, un nākamais runātājs. Cetovski kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu itāliski. Runāšu itāļu valodā. Esmu straķēdis un es eh, varētu, varu uzdot jautājumu. Vai pastāv stratēģija, kādi īpaši instrumenti, ar kuru palīdzību Itālija un Eiropas Savienību Tātad, kā mēs varam veicināt um, nelegālās imigrācijas uh, ierobežošanu? Vai ir, teiksim, pi tādi pieci punkti, kā to ir iespējams uh, izdarīt, tāpēc, ka man uh, trūkst stratēģija? Thank you very much. Thank you, sir. Paldies. Um, man pārsteidz, uh, kā arī citi kolēģi runā itāliski. Paldies. Nākamais runātājs. Brunbergas kundze, Kristīna, jūs nākamā? Ja kurā valodā kādā jūs gribētu runāt? Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, tas, kas notiek vidusjūrā, ir šaušalīgi. Cilvēki noslīkst, jo viņi dodas riskantos braucienos, lai glābtu savu dzīvību. Un, protams, ka mēs visi piekrītam, ka kaut kas ir jādara un mēs to vēlamies darīt. Tas ir lieliski. Eh, tomēr jātājums ir, kā šo problēmu risināt manuprāt, ja mēs paaugstināsim Frontex eh, resursus, tad tādā veidā mēs glābsim dzīvības un arī nostiprināsim savas robežas. Mm, varbūt tāda cilvēku kontrabandistiem zustu interesi šajā eh, nodarbē, noziedzīgajā aktivitātē, un tad viņi eh, pārstātu riskēt ar cilvēku dzīvībām, lai gūtu pēļņu. Cilvēki, kur cenšas iekļūt Eiropas Savienībā. Tad ko mēs ar viņiem darīsim? Vai mēs vienkārši sēdēsim un nolūkosimies, kā tas notiek? Manuprāt, mums vajadzētu uzklausīt viedokļus mūsu mēķim vajadzētu būt darboties ar, ar palīdzēt cilvēkiem, kur atrodas bēgļu nometnēs. Un tad vajadzētu izveidot regulu, tad, ja tiesisko aktu. Uh, Zviedrijā valstī, kur dzīvoju es, mēs redzam, ka uh, daudzas, uh, daudzas valstis nepieliek pietiekams pūles, piemēram, pirkstu nospiedumu noņemšanā mēs uzņemam šos cilvēkus savā valstī un um, sastopamies ļoti daudz grūtībām. Tad mums ir jāpalīdz pēc iespējas vairāk cilvēkiem, kuri atrodas uz vietas šajās nometnēs. Priekšsēdētājs turpina. Vojta kungs, tad manā sarakstā ir vēl trīs runātāji. Vojta kungs. Cecilia Kjangi Nākamais runātājs ir Halavaha kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs e, minējāt, ka jāizveido kopēja Eiropas patvērumu mekla, e, sistēma. Un, lai izvairītos no tā saucamā patvēruma e, šopinga, kā Kerkungs izteicās, tad ko tas nozīmētu praktiski? Kā mēs zinām, Dalību valstīs ir ļoti da atšķirīgi standarti, kas attiecas uz patvēruma pies piešķiršanu, jeb ģimenes atkal apvienošanu, jeb dažādu pabalstu piešķiršanu. Kopējas, ja vispārējas sistēmas izveide nozīmētu uh, Eh, atsevišķām valstīm ievērojami paaugstināt savus standartus un citām savukārt pazemināt savus standartus. Tas bez šaubām būtu ārkārtīgi sarežģīts uzdevums gan politiski, gan ekonomiski un varbūt pat neiespējams uzdevums. Eh, mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kuri eh, nāk pār, pār šķērso vidusjūras, vidusjūru un meklē patvērumu. Viņi meklē patvērumu tādēļ, ka nav uh, citu jur, tiesisku uh, likumīgu kanālu, lai nokļūtu Eiropā, un mums ir jānodrošina uh, citi likumīgi kanāli, šā, dažādas opcijas. Bieži vien valstis, kurās ir uh, Eiropas Savienības valstīs, kurās pašās jau ir bezdarbs, ehm, tā tās, tām nav resursu, lai uzņemtu vēl šos migrantus, piedāvātu tiem darbu un integrētu tos savā sabiedrībā. Tāda ir vispārējā tendence Rietuma Eiropā pašlaik. Tātad kāda būtu mūsu ilgtermiņa stratēģija? Migrācija kā šāda, protams, neatrisinās eh, nabadzības problēmu Āfrikā. Uh, Eh, bet tā radīs eh, vēl nopietnākas problēmas šeit Eiropā. Paldies! Lūdzu, nepārsniedziet divas minūtes. Brīdina priekšsēdētājs. Nākamais runātājs. Sarāja, lūdzu. Sarāja posta. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, jā, ka laiks jau ir iztērēts, tāpēc es teikšos īsi. Man ir jautājums, kā es pieņems lēmumu par to, vai, me, vai mēs būsim humāni, vai arī aizsargāsim savas robežas. Kur no šiem diviem mēs darīsim? Mums ir jāieņem pozīcija, noteikti pozīcija šajā jautājumā, pirms mēs sākam domāt par stratēģijām un piešķiram naudu attiecīgajām organizācijām ko teica Kristīna Vīnberga, nu, ka mums vajadzētu palīdzēt cilvēkiem tur, kur viņi atrodas, viņu atrašanās vietā. Man liekas, viens otru neizslēdz. Mums ir jāpieņem fakts, ka Eiropa uh, var palīdzēt cilvēkiem, kuri bēg no vajāšanas un tā tālāk un citām šausmām. Uh, kas attiec uz Zviedriju, uh, tad man ir interesants, eh, tad man liekas, ka, Kristīna, ka Kristīnas eh, propagandu tas, kā viņa attēlo Zviedriju, nav gluži patiesa. Paldies. Nākamais runātājs Vojtakungs. Paldies par man doto vārdu. Es ļoti uzmanīgi klausījos um, Rūtes kunga teiktajā. Ja Jūs teicāt, ka daudz dalību valsts ir neapmierināts ar Dublinas vienošanos. Jūs pats runājat par pārējais laika risinājumu un, protams, šai vienībai ir tāds cēls mērķis glābt cilvēkus, bet šobrīd diskusijās aizvien un tiek runāts par to, ka viena uh, Viens risinājums būtu padarīt necaurējāmāks robežas, otrs būtu legalizēt nelegālo imigrāciju. Šorīt eh, ministrs Alfāno pateica tādu ļoti svarīgu domu graudu, pie kura neviens vēl līdz šim nav atgriezies. Viņš teica, ka ir jācīnās pret nelegālās imigrācijas eh, cēloņiem. Mums ir jāliek kaut kas pretī tiem. Es domāju, ka vajadzētu parūpēties par to, lai cilvēki vairs nevēlētos eh, bēgt prom, jo galu galā ir arī daudz tādu cilvēku, kas bēg prom nabadzības dēļ, ir jāparūpējas, lai tur būtu investīcijas, lai tur būtu rūpniecība, kaut kāda nozara. Nevar visu laiku runāt tikai par migrāciju, tātad vajadzētu parūpēties Uh, lai uh, problēma tiktu iznīcināta pašā saknē, nevis tikai uh, tiktu apkaroti tās simptomi. Protams, daudzi vēlas jaunas izredzes, jaunu perspektīvu, bet domāju, ka daudziem patiešām liktos jauki un varētu saredzēt perspektīvas arī savā dzimtenē. Pēdējā runātāja Cecila Kienge, lūdzu. Sì, eh, io sono costretto. Es eh, tā arī nesagaidīju um, apmierināšu atbildu savu jautājumu, kad es runāju par eh, imigrācijas plūsmām un par imigrantu uzņemšanu. Tad arī tur ir iesaistīta riska saistībā ar organizēto noziedzību un korupciju. Uh, Es vēlētos eh, arī, vēlējos arī saprast, eh, kāda bija, kāds bija priekšlikums, eh, ko var sniegt šī vienība. Es to vēlos uzsvērt, tāpēc, ka ir divi punkti, saistībā ar kuriem ir diezgan liels sajukums, jo, ja mēs runājam par to, ka ir jāsaprina Frontex, tas nozīmē, ka mēs runājam par, par to, ka ir jāsaprina kontrole. Mēs nerunājam par to, ka ir jāglābi cilvēki, Tātad ir e, jāintegrē Frontex un Mare Nostrum. Tā tiešām ir, tāpēc, ka Mare Nostrum ir e, ļoti precīzs e, mērķis glābt cilvēku, sakās Frontex ir kontrolas loma. Es vēlētos zināt, kādā veidā ir paredzēts stiprināt Frontex. Un mans ierosinājums būtu šāds sniegt vīzu starptautiskajai aizsardzībai, kas nozīmē, ka cilvēki tiek aizsargāti. Un tādā veidā ir e, iespējams e, izkļūt no organizētās noziedzības rokām. Tādā veidā var arī izvairīties no riska e, krist noziedznieku rokās. Arī saistībā ar uzņemšanas apstākļiem. Un te par to nav runas. Es vēlētos zināt, vai būs tāds integrācijas plāns pēc tam, kad cilvēki jau būs izglābti. Thank you, Cecil. We now have a, um, just a few minutes. Paldies, un mums tagad vēl palikušas uh, dažas minūtes uh, komisija, ilustrazīt komisijas atbildi. Uh, daži no mums um, ir bijuši saistīti ar uh, darba grupas uh, apskatītajām tēmām. Uh, Iespējams, ka jūs pat nespēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem šīs sēdes laikā. Uh, Tomēr vēlos eh, atsaukties to, ko Diezda Mēris kungs teica. Vispirms ir eh, jāizveido, eh, jāizveido attiecības ar, jā, teiksim, jāizveido savstarpējās attiecības komunikācija. Tāda mums bija arī ar jūsu priekšgājēju. Padomi, piemēram, īstenojot daudzas mūsu ierosinātās lietas. Eh, tāpat arī mums ir eh, jāiegūst pilnvars pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu sākt risināt problēmu eh, sarežģījumus pēc iespējas ātrāk. Un vēl pēdējais, turpina priekšsēdētājs. Es noteikti kopā ar koordinatoriem izstrādāšu izstrādāšu stratēģiju, kā mums vajadzētu parlamentā, um, kādu nostāju vajadzētu ieņemt šajā jomā. Paldies, saka komisārs Roitam, jūs ir būtiski izņēmāt vārdus man no mutes. E, ja es e, esmu kaut ko sapratis šajos divos mēnešos, kopš atrodos savā amatā, tad migrācijas politika ir kā rub, e, Rubiks kubiks viena puse izskatās uh, salikta, bet apgrieziet to otrādi un uh, tas nemaz tā nav. Tātad arī šeit politika sastāv no īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa darbībām, un jautājumu loks ir ārkārtīgi plašs. Šobrīd uh, Eh, nebūtu prātīgi, ja es eh, atbildētu uz visiem jautājumiem. Eh, es ceru, ka līdz laikam, kad amatā būs cits komisārs, es jau būšu atrisinājis daļu no šīm jautājumiem vai spēšu dot aplienošas atbildes. Tātad varbūt es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet es ar lielu prieku um, sadarbošos ar jums turpmāk pie, pie to risināšanas. Kas attiec uz migrācijas e, legālajiem maršrutiem, pēdējo gadu laikā Cecīlija Mālstroma ir centusies virzīt šo jautājumu risināšanu. Vīzu jautājumus ir bijušas konkrētas debates, un mēs esam centušies rast risinājumu. E, esam centušies izstrādāt konkrētus priekšlikumus arī studenti un pētnieki uh, strādā pie šī jautājuma. Varbūt tā gluži nav atbilde, bet uh, eh, viņa ceļā uz atbildes rašanu. Mēs cenšamies izstrādāt uh, politiskās uh, vādlīnijas un uh, cenšamies uh, saprast, kā tad varētu būt šī uh, legālā migrācija. man bija tāda neliela cerība, radās tāda neliela cerība, kad es eh, klausī, uzklausīju tiešlietu un iekšlietu ministrus neoficiālajā sanāksmē, eh, kur viņi skaļi domāja par risinājumu, kā varētu izmitināt šos migrantus. Uh, pēdējo mēnešu laikā eh, šie cipari sasniegu 26 tūkstoši. Ženēvā notika konference un, tika, un valsts uzņēmās jaunas saistības, bet eh, būsim atklāti. Starp mums runājot, tā nav politika, eh, kas ir attīstīta visās dalību valstīs ir 13 dalībvalstis, kuras ir apņēmušās, uzņemšās saistības e, šajā jomā. Nu, tas ir tāds pavisam neliels skaitlis. Es domāju, ka mums vajadzēs e, iet un runāt un, un, un pierunāt arī citas valstis. Kas attiecas uz Frontex, tad Frontex nevar pārņemt dalību valstu operācijas. Te pašā laikā Frontex nepārprotami var vairāk iesaistīties eh, kopējās eh, operācijās, kas tiek veiktas atsevišķās dalību valstīs, mobilizējot papildu resursus, lai dalību, valst, eh, lai dalību, lai, lai dalību valstis, tad, lai palīdzētu tām dalību valstīm, uz kurām tiek izdarīts vislielākais spiediens šīs migrācijas rezultātā. Eh, to mēs, protams, runāsim arī ar Itālijas prezidentūras kolēģiem. Mēs centīsimies noskaidrot, eh, kas tad varētu būt eh, šīs rīcības profils, kāda varētu būt Frontex rīcība, lai un kā, tas, kā Frontex varētu īstenot vai turpināt īstenot Mare Nostrum iesāktās operācijas. Tāpat ir jārunā par aktivitātēm, kas norisinās trešajās valstīs. Gomes skundze un Gijomas skundze zināmā mērā eh, jau sāka kritizēt eh, šo procesu. Tad jautājums ir, kā mēs varam nodrošināt eh, attīstības eh, un citu politika, politikas virzienu sadarbspēju. Viena no idejām bija uh, tikties ārlietu ministriem. Nezinu, vai tā ir tā labākā ideja. Tomēr tas ir uzdevums arī jums, kā komitejai, runāt ar citu komiteju, uh, kolēģiem no citām komitejām un noskaidrot, kāds varētu būt šis aktivitāšu kopums. Uh, Vēl viens jautājums, kuram vēlos pieskarties, tas ir tāds vispārējs jautājums. Tas attiecas arī, ne, tas attiecas ne tikai uz kopējo patvērumu sistēmu, bet arī uz citām lietām. Šobrīd ir novērojama tāda tendence, ka visas aģentūras, kuras aktīvi darbojas iekšlietu jomā, nu, tās šīs aģentūras sevi uzskata kā atsevišķas vienības. Uh, Eh, kas darbojas atsevišķi no mums. Tiek uzstīts, ka politika tiek eh, izstrādāta Briselē, un, nu, tad tā politika ir jāīsteno, aģentūrām tā ir jāīsteno. Manuprāt, mums visiem ir pienākums nodrošināt, lai aģentūras ar mums sadarbotos. Es tās nekritizēju, ne mazākajā mērā. Eh, es nesaku, ka tām būtu jāstrādā savādāk, tas, ko es vēlos teikt, ir, eh, ka mēs neapvienojam pietiekami tos spē, eh, resursus, spēkus, kas mums eh, ir. Mums vajadzētu rast daudz inteliģentāku veidu, kā mēs varētu sadarboties. Un tad mēs varētu diskutēt par to, ko, kā rīkosimies tālāk. Priekšsēdētāji Eh, nu, es redzu, ka ir daudz jautājumus, kuriem man ir jāsniedz konkrētas atbildes. Es nedomāju, ka šobrīd eh, es tā praktiski varētu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Eh, ir pat jautājumi, kurus man vajadzētu varbūt izlaist Eh, piemēram, glābšanas un meklēšanas or, operācija veikšanas organizācija un tā tālāk. Nu, ir vēl jautājums, kuriem es varētu atbildēt, tomēr tas prasītu pārāk daudz laika, tādēļ eh, es eh, labāk gribētu apspriest šīs lietas individuāli, lai labāk izprast šos jautājumus un tādu citās, es varētu atgriezties pie jums eh, citā sanāksmē un tad eh, varbūt eh, atbildēt konkrētāk. Priekšsēdētājs turpina. Varbūt mums vajadzētu uh, apspriest ar koordinatoriem, uh, kāda būs, mū, kāds būs mūsu, kāda būs mūsu nostāja. Tādēļ es ieteiktu jūs varētu atgriezties citā sanāksmē, un tad mēs varētu saņemt gaidītās atbildes. Es domāju, ka jūs ļoti detalizēti pierakstījāt eh, deputātu jautājumus. Tātad nākamreiz, kad jūs eh, atkal pie mums ieradīsieties, tad jūs būsiet eh, sagatavojies un reizēt atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Un tad arī mums būs sagatavots eh, priekšlikums. Koordinātori būs pastrādājuši pie mūsu priekšlikuma par eh, dar, darba, eh, darba grupu un, un citiem nepieciešamajiem soļiem, kas būtu jāveic septembrī. Tad septembrī tas varētu notikt. Vai tas jums derētu? Jā, ļoti. Es labprāt tikšos ar kolēģiem arī individuāli un cerams, ka mums izveidosies veiksmīgas darba attiecības. Es pat varu sniegt konkrētas atbildes. Eh, noteiktiem jautājumiem būtu arī um, ārpus šīm sanāksmēm, bet mm, katrā ziņā mēs turpināsim diskutēt par šiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies eh, Itālijas prezidentūras pārstāvjiem, mūsu kolēģiem. Un paldies par piedalīšanos šajā diskusijā. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kolēģi. Un tas ir Lisabonas līguma 36. protokols. Tas ir uh, par pārejas periodu uh, līdz 2014. gada 1. decembrim. nedaudz, paga... ja jūs gadījumā pametat zāli, tad lūdzu dariet to netrokšņojot. Kā jūs zināt, mums bija pārejas protokols Lisabonas uh, līgumam, saucamais protok 36. protokols. Es došu tādu īsu kopsavilkumu, jo varbūt ne visi no jums zina, kas tas ir par protokolu un kāda ir tā izcelsme. Uh, Es redzu, ka no dažiem deputātiem ir milzīgi interesi par šo jautājumu. Jā, varbūt franču kolēģi varētu pamest zāli klusiņām. Es zinu, ka šis jautājums pamatā skar apvienoto karalisti. Kā zināt, Lisbonas līguma pārējais protokols, 36. protokols, eh, ietver 5 gadu pārējais periodu Es turpināšu runāt. Pirmo reizi izmantoju šo āmuriņu. Tātad 36. protokols ietver 5 gadu pārējais periodu e, pār parastojas noteikumu piemērošanas atlikšanu policijas un krimināla e, ties, tiesību pasākumiem, e, kas pieņemti pirms šī datuma, jo īpaši uh, Uh, Eiropas Savienības uh, tiesas jurisdikcijā sakarā. Uh, saskaņā ar šo protokolu apvienotā karaliste var izlemt, vai tā piemēros um, policijas un tiesību, ties, krimināltiesību pasākumus, kas ir pieņemti uh, pirms 2009. gada 1. Eh, decembra. 2013. Eh, gada 24. vēstulē ASV pas, eh, apvienotās karalistes pastāvīgais pārstāvis paziņoja padomēji, ka apvienotā karaliste ir nolēmusi izmantot iepriekš minēto iespēju un atteikties no mm, bijušā trešā, kādreizie trešā pilāra akī, jeb tiesība akta kopuma. Uh, Saskaņā 36. protokolu apvienotā karalista var jebkurā laikā informēt padomi un atkal pieteikties šo, šī tiesība akta kopuma īstenošanai. Tad te ir 50, 35 eh, attiecīgie tiesību akti, instrumenti, 5 Schengenas pasākumi, 30 ne, ar Schengen nesaistīti pasākumi. Uh, apvienotā karaliste vēlas oficiālā paziņojumā atkal uh, pieteikties šo 35 pasākumu īstenošanai un tā vēlas, lai tas tiktu atsākts 2014. gada 1. decembrī pirmdien. Un saskaņā ar līgumu padome lēms par apvienotās karalistes pieprasījumu Pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu notika Libi komitejā 10. aprīlī, un šo diskusiju um, ar apvienotās karalistes varas iestādēm diskusiju rezultāti um, um, būs zināmi vēlāk, un diskusijas joprojām arī turpinās. Uh, parlamentā notiks viedokļu apmaiņa par šo svarīgo jautājumu. Um, viedokļu apmaiņu ar komisiju un prezidentūras pārstāvjiem. Vai viss ir kārtībā? Mums uh, ir dažas izmaiņas attiecībā uz uh, uzvārdiem, uz tiem, kas uzstāsies tātad no komisijas juridiskā dienesta. Uh, uzstāsies Antena Cukakungs un no uh, di, di, uh, Just ģenerāla direktorāta Telekungs un Sipalas kundze no uh, Home ģenerāla direktorāta. Dačenčuka kungs no komisijas juridiskā dienesta uzstāsies pirmais. Paldies, priekšstādātā. Jā, esmu atsūtīts šodien pie jums. Un kā jau jūs atgādinājāt, šī ir otrā reize, kad komisijai ir iespēja pastāstīt Libe komitejai par to, ko esam paveikuši attiecībā uz 36. protokolu. Komisijai ir saistības regulāri informēt Eiropas parlamentu. 2014. gada 10. aprīlī komisija paskaidroja, ka šeit mēs runājam par diviem aspektiem. No vienas puses pārējais laiks uh, saskaņā ar trešo pīlāru, uh, tas attiecas uz visām dalību valstīm, un uh, ir jāievēro apvienotās karalists optautu principu saskaņā ar desmito protokola pāntu. Pēc pēdējās tikšanās mēs izmantojām uh, kārtēšanas procedūru saskaņā ar AKI, ar to varat iepazīties arī māja darba dokumentā. Uh, Tagad komisija uzmanīgi pēta, vai daži no šiem tiesību aktiem ir lieki un vai varētu no tiem atteikties, lai varētu cīnīties par labāku likumdošanu. Ja mēs runājam par apvienotās karalists opt-out principu, jūs noteikti atminēsieties, ka apvienotā karaliste izmantoja savas tiesības, ir 35 pasākumi, kuros vēlas piedalīties apvienotā karaliste. Uh, Mēs šos pasākumus esam ļoti rūpīgi izpētījuši saskaņā ar normām, kas noteikts protokolā. Protams, ir jāparūpējas, lai tas viss būtu atbilstīgi akī. Mēs um, uh, izmantojām tātad divus, uh, divu akī pīlārus, divas, uh, divas tāciņas, tātad uh, lietas, kas attiec uz Schengenes akī un lietas, kas neatiecas. Komisijā, komisija un apvienotā karaliste jūnijā vienojās par opt-back in attiecībā uz eh, ne Schengenas zonu. Komisija par to informēja parlamentu, bija arī korespondence starp apvienoto kralistu un komisiju, ko, ar kur jūs varētu iepazīties. Jāsaka, ka šī reopting varētu notikt eh, pirmajā decembrī 2014. gadā, bet, protams, visi vēlējās panākt eh, nepārprotamu politisku vienošanos. Tie ir pietiekami nopietni jautājumi. Mēs nevēlamies, lai 1. decembrī kaut kā trūktu. Ir jāpieņem atbilstošie lēmumi un eh, vienošanās eh, tika panākta. Uh, Komisijai tagad ir ļoti īpašs uzdevums, proti mums ir jāiepazīstas ar uh, apvienotās karalistes piedāvāto sārakstu ar opt-in un jāsaprot, vai uh, veicot šādu procedūru tiks nodriešināta uh, juridiskā noteiktība un uh, legālā saskaņotība. Es gribu teikt, ka 36. protokols nepiešķir komisijai pilnvaras, kādi akti atkal savā likumdošanā ir jāiekļauj apvienotajai karalistei. Galu galā mēs vienojāmies, ka trīs Europol īstenošanas regulas ir jāiekļauj atpakaļ likumdošanā, kā arī juridiskais satvars. Apvienotā karaliste bija viens prāts ar mūsu argumentiem. Uh, Un vēl daži jautājumi. Mēs uh, atrisinājām tā saukto Lisabonizāciju. Tas nozīmē, ja kādreizējie trešā pilāra akti ir vai nu mainīti vai atsaukti, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tie tiek izņemti no uh, tiesisko aktu saraksta saskaņā ar desmito protokolu pāntu. Apvienotā karaliste tāpat ņēma vērā mūsu argumentus uh, par SIS 2 lēmumu un šo SIS sistēmu izmanto robežsargi un valstu policijas. Tie bija visi ļoti svarīgi jautājumi, lai varētu garantēt pilsoņtiesību ievērošanu un tādēļ komisija augstu vērtē to, ka apvienotā karaliste ir apņēmusies um, pārdomāt iespēju piedalīties vairākos lēmumos, piemēram, par informācijas apmaiņu. Tas nozīmē, ka komisijas priekšlikumi par eh, padomas lēmumiem attiecībā uz pārējais uh, laiku un 10. 10. Eh, panta 4. apašpunktu protokolā ir jāpārskata. Jāsaka, ka apvienotā karalisti ir saņēmusi apmēram 1,5 miljonus eiro, lai īstenot šos priekšlikumus un eh, tātad, lai īstenotu prīmas līguma principus. Ja tā tos neīstenos, tad šī nauda eh, būs jāatmaksā atpakaļ. Uh, Ja apvienotā karaliste procesa laikā nevēlas parakstīt, ratificēt prīmas līgumu, mēs uh, sagatavosim ziņojumu par to, kā tas ir ietekmējis kopēju situāciju. Ja mēs runājam par sadarbību, apvienotā karaliste, apvienotās karalistes lēmums, protams, tiks iekļauts padomes sēdes protokolā. 24. jūnijā Par to tika informēta vispārīgo lietu padome. Un es varu lēst, ka padome mums uh, pastāstīs ko vairāk par to, lai labāk īstenotu desmito protokola pantu un garantētu uh, tādu gludu pārēju. 2014. gada 1. decembrī mēs no visas sirds ceram, ka padome būs tikpat saprotoša kā komisija. Paldies, un tagad arī esmu beidz savu uzstāšanos. Paldies! Vai prezidentūra varētu kaut ko pastāstīt? Nu, varbūt nedaudz lakoniskāk. Okay? Not that I don't find this riveting, but if you could. Sí, uh, sí, grazie, signor Presidente. Paldies, Virsē kungs. Pavisam īsi izteikšos, tāpēc, ka eh, komisija tik tiešām eh, ļoti labi izskaidroja eh, šī jautājuma būtību. Varu teikt to, ka Itālijas prezidentūra vēlas uzsākt darbu no tās vietas, kur to beidza Grieķijas prezidentūra. Grieķija veids <clears throat> ļoti labu darbu kas bija ļoti uh, pamatīgs darbs. Arī kas attiecās uz eh, Schengens pasākumiem, eh, bet vienošanās joprojām nav. Ir vairākas diskusijas, kas joprojām rit. Ir bijušas pirmā līmeņa debates vispārējo lietu padomē, tas bija 24. jūnijā Un mēs, kā Itālijas prezidentūra, darīsim visu, kas ir iespējams, lai iespējas ātrāk panāktu vienošanos. Apzinoties eh, to, eh, ka ir jāizvairās eh, no šādiem, šādām juridiskām plaisām. Un vajadzētu garantēt to, ka sadarbība ar apvienoto karalisti ir pēc iespējas plašāka un dziļāka. Paldies! Thank you for your brevity. Paldies, ka bijāt tik kodolīgs. Un es, protams, eh, nelieku katram runāt par katru cenu. Un tagad divi kolēģi vēl ir pieteikušies. Dievs Demēris kungs un Kirkhops kungs. Vai vēl kāds vēlas runāt? Ne? Dievs Demēris kungs sākumā. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Monikai Holmērei par viņas dāsnumu. Viņa man atļāva izteikties viņai atvēlētajā laikā. Paldies, Monika! Paldies arī jums, priekšsēdētāji kungs! Es ļoti labi sapratu, kas tiek eh, teikts par 38 pantu un apvienotās karalistes pozīciju, bet man ir grūtāk izprast komisijas paziņojums. Es arī ieklausījos padoms teiktajā. Katrā ziņā paldies visiem, kas runāja. Yo tengo que decir que estamos preocupados. Gribu teikt, ka esam noraizējušies. Apvienotā karaliste ir ļoti svarīga arī pārējām dalību valstīm, ja mēs runājam par policijas sadarbību un sadarbību juridiskā jomā. Priekšsēdētāji, es apzinos, ka apvienotā karaliste visai dabiskā kārtā eh, vēlas izmantot savus pilnvars un tiesības, kā tas ir atrunāts līgumos, un neviens jau to neapšauba, bet Es patiešām būtu priecīgs, ja Eiropas Savienība nedotos prom no drošības, brīvības un tiesiskuma zonas, pat nedaļēji. Apvienotā karaliste ir varena valsts, bet dažreiz tā ir tikai tāda kā sala, ja tā nevēlas piedalīties brīvības, drošības un tiesiskuma zonā. Uh, Bet tai katrā ziņā ir jāievēro spēkā esošā likumdošana. Mēs te runājam par jautājumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu pilsoņiem - brīvība, drošība, cīņa pret terorismu, prīmas līgums. Protams, ir jābūt pietiekami labai informācijas apmaiņai arī starp Eiropas aģentūrām. Uh, Mums ir arī jābūt labākai koordinācijai ar Eiropolu, un tādēļ ir jāparūpēs pēc, pēc iespējas ciešāku sadarbību un jāgarantē, lai mēs uzticētos viens otram kā kopienas partneri, bet eh, godīgi sakot, mums ir jāizvairās. Un īstenībā tagad vēršos pie sava dargā drauga Kirkhopes kunga. Tātad šī selektīvā piedalīšanās. Dažās uh, zonās, dažos līgumos šāda selektivitāte varētu uh, padarīt kontraproduktīvu akī uh, transponēšanu. Ir uh, jābūt tādai situācijai, ka visi komponenti e, strādā labā miedarbībā. Mums ir jāsadarbojas, ievērojot tie principi, kas ir minēti 36. protokolā. Jābūt vienkāršošanai, ir e, jāsadarbojas pēc iespējas ciešāk, jāgarantē, lai sistēma e, darbojas labi kā tāds ieļots mehānisms un priekšsēdētāja kungs, es tagad neiedziļināšos detaļās runājot par punktiem, kas nav iekļauti Schengenas akī vai kuri ir iekļauti Schengenas akī, bet Britu kolēģiem ir jāapzinās, ko tas var nozīmēt. Viņiem paldies Dievs, Demēras kungs. Es zinu, ka jūs strādājāt pie visiem šiem jautājumiem. Runājot arī par šo atpakaļ uzņemšanu, par opt-in. Uh, Es negribu, lai te tagad būtu tāds dialogs starp jums un Kirkhops kungu, un es ceru, ka uh, Intvelds kundze arī tagad nu pat lūdz vārdu, bet gribu tikai piemetināt, kā komitejas priekšsēdētājs es ceru, ka šis darbs vainagosies ar panākumiem, jo pasākumi ir ļoti svarīgi visai mūsu komitejai, un ceru, ka Kirkhops kungs domā tāpat. Lūdzu. Nu, varbūt jūs varat vēl tā pamatīgāk kaut ko izgaismot. Kirkhops kungs, paldies priekšsādātāji. Sākumā teikšu Esmu ļoti gandarīts, ka jau ilgu laiku varēja sadarboties arī ar Dijas Demēras kungu pie tik svarīgu jautājumu risināšanas. Tie ir ārkārtīgi būtiski visā Eiropā, drošības jomā, eh, apmaiņas, informācijas apmaiņas starp tiesības sargošām iestādēm, cīnoties pret uh, pamatīgiem noziedzniekiem un teroristiem. Tas ir ļoti, ļoti uh, pamatīgs darbs. Un Labi, ka tas uh, tiek paturēts prātā, un priekšstādātāji kungs, jūs tāpat kā visi citi kolēģi ļoti labi zināt, ka šajās procedūrās nav tādas tiešas parlamenta līdzdalības. Tas ir jautājums, ko apsver uh, komisija un padome. Un arī uh, dalību valstu valdības. Uh, ir jāievēro līgumos teiktais un tas, kas ir teikts atsevišķos 38. protokolu daļā. Un pirms 2009. gada mēs zinājām, ka bija tādas jomas, tāda lauciņa, kuros bija dalība valstu kompetence, un tad, kad pēc 2009. gada tika, nu, demolēts, trešais pilārs nojaukts. Nu, varbūt ne, ne, ne īsti tik brutāli, bet, nu, tas nedaudz tik pārvirzīts uz citu teritoriju, bet gribu pateikt, ka kopš 2009. gada apvienotā karaliste ir e, bijusi ļoti vēlīgi noskaņota pret e, dažu principu līgumu atpakaļ e, uzņemšanu likumdošanā, un mēs runājam par situāciju pirms 2009. gada bija daudz dažādu jautājumu, kuriem mēs varējām piemērot vai nu opt-out vai opt-in, un esmu ārkārtīgi priecīgs ka mēs esam ļoti strauji gājuši uz priekšu. Uh, It sevišķi attiecībā uz Europolu. Tāpat daudz panācām arī attiecībā uz eh, Eiropas āresta orderi un ir bijusi laba sadarbība patiešām daudzos lauciņos, bet ir apmēram simts jautājumu, par kuriem varu strīdēties. Ir daudz jautājumu, kas vairs nav vajadzīgi, vai tie ir morāli novecojuši, daudz šie principi. Un Ja pateicoties šim procesam mēs arī palūkosimies uz citām jomām, kur ir lieka likumdošana vai novecojas likumdošana, nu, var, tas varētu būt tāds kā blakus efekts, un tas eh, varētu patiešām uh, būt tāds tā, labs signāls un cilvēki redzēs, ka mēs atsakāmies no nevajadzīgas likumdošanas. Nu, tas varētu būt tāds blakus efekts, ka mēs paraudzīsimies arī uz citiem likumdošanas aktiem, kas vairs nav aktuāli. Es patiešām ar prieku klausījos komisijas pārstāju teiktajā un prezidentūras izteikumos, un tad, kad Londonā par visu to diskutēja, jāsaka, ka mūsu ministri ir bijuši ļoti vēlīgi noskaņoti pret sarunām un pret to, to nozīmīgumu, proti apvienotajā karalistē ir jābūt pilnībā iesaistītai uh, sadarbībā ar citām valstīm, lai cīnītos pret nopietniem noziegumiem. Un, uh, Tāpat tiek arī domāts par opt-in. Es esmu pašpaļāvīgs un ceru, ka mēs varēsim um, galu galā paveikt savu uzdevumu, kad tas vainagosies ar panākumiem. Paldies! gribēju pieminēt tikai sekojošo. Gribēju kolēģiem pastāstīt, kādēļ šis jautājums vispār tik iekļauts darba kārtībā. Ja opt-in, kā es ceru, vainagosies panākumiem, tam visam būs arī ietekme uz likumdošanu. Neīstenošana arī ietekmē likumdošanu varbūt ļoti šaurā veidā, bet jārunā par uh, loģistisko ietekmi, par ekonomisko ietekmi. Līdz ar to parlaments ir ieinteresēts šo jautājumu risināšanā un. Uh, Es gribēju tikai attaisnot šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Tas nav iekļauts darba kārtībā kaut kādu politisku, ideoloģisku iemeslu dēļ. Vienkārši gribēju kolēģiem to pateikt. Sofija. Paldies priekšsēdētāji. Nu, runāsim atklātu valodu. Man nepatīk opt-out. Man nepatīk eh, dalība valsts, kas izvēlas to, kas viņām tīk un atsakās no tā, kas tām netīk, eh, kas nestājas Schengens zonā, kas nav parakstījuši pamatiesību hartu, ja nekļūdos, un uh, nesadarbojas arī daudzās citās jomās. Un tagad te mēģina uh, kaut ko izvēlēties, atlasīt, Es domāju, ka Dējās Demēras kungs bija daudz diplomātiskāks par mani. Nu, īstenībā vairums cilvēku tādi ir. Es esmu norūpējusies par mūsu politikas jomu saskaņotību, bet ja runājam arī par lēmumu pieņemšanu, jūs teicāt, tam ir ies, ietekme uz likumdošanu, bet tam ir ietekme arī uz mūsu darbu. Nu, kā mēs varam sadarboties uh, cits ar citu, ja ir kolēģi, kas lemj par jautājumiem, kas neatiecas uz viņu valsti. Iepriekšējā sasaukumā ekonu komitejā bija tā, paldies Dievam, šis uh, lēmums netika pieņemts, bet tika piedāvāts uh, Eiropas parlamentā izveidot attiecīgu komiteju, kurā būtu tikai Eirozonas valstis. Nu, varbūt mēs te varam kaut ko līdzīgu veidot arī Lība komitejā, bet ko tad tas nozīmē? Kā tad ar caurskatāmību? Ja jūs esat policists, jūs te sēdēsiet pie galda un tad jūs priekšā būs saraksts ar zonām, ar teritorijām, ar kurām jūs sadarbojaties, ar kurām ne. Nu, kā tas izskatīsies ikdienā? Cilvēki nesapratīs. Uh, Eh, kuros jautājumos Eiropas Savienības tiesā ir kompetence un kuros nē, eh, kad eh, ir spēkā pamatiesība normas un kad nē. Nē, man tas galīgi nepatīk. Protams, viena patesti neko nevaru mainīt, bet gribēju pateikt, ka esmu ļoti uh, sarūktināta. Es cerēju, ka te būs tāds opt-in attiecībā uz visiem principiem. Timotīs Kirkhope teica, ka vēlas pilnībā piedalīties. Nu tad piedalieties, piedalieties visās politikas jomās. Ja mēs te runājam par cīņu pret noziedzību, terorismu, par cīņu pret ļaunajiem, pret ļaunumu, nu viņi jau nedomā, kas ir opt-in, kas ir opt-out. Viņi vienkārši dara savu netīro darbu. Viņi nedomā, tagad mēs um, pastrādāsim noziegumu vienā valstī un citā atkal nē. Nu tā jau viņi nedomā. Un visu beidzot. Timotejs teica, varbūt ir jāizmanto iespēju atteikties no liekas likumdošanas. Nu, tas izklausās visai cīniski, jo ja ir viena valsts, kas pieprasa vairāk un vairāk un vairāk pasākumu šajā jomā, proti uh, tiesību īstenošanas jomā. Tā ir apvienotā karaliste. Un, nu, vai nu jūs piedalieties spēlē, vai jūs izstājieties. Tātad iestājieties atpakaļ policijas un tiesības sargojušo iestāžu sadarbības jomā un piedalieties visā par 100%. Paldies! Jā, es domāju, ka jūs to sapratāt. Paldies! Kā jau Dievs Demēras kungs teica, Nu jā, tas bija visai diplomātiski. Es nezinu, kurš uh, stils man ir pieņemamāks. Domāju, ka šīs debats tagad varam slēgt. Paldies visiem, kas runāja. Bet, protams, šis jautājums ir atkārtot jāaplūko minēto iemeslu dēļ. Paldies, jūs visi strādājat lieliski. Vai varam turpināt darbu? Labi, tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta, numur 8. Individu aizsardzība ņemot vērā personas datu apstrādi un brīvu datu pārvietošanu. Vai Jans ir zālē? Dārgie kolēģi, daži ievadvārdi, un tad došu vārdu Janam, lai viņš izklāsta pamatīgāk. Tā tad ir plānots reformēt datu aizsardzības pakotni, un mēs pirmajā lasījumā 12. martā pieņēmām šo regulējumu ar lielu balsu pārsvaru. Jānis Albrechts ir referents, un viņš pastāstīs, kas tagad ir noticis, un došu vārdu gan uh, Albrehta kungam, gan arī ēnu referentiem, kas ir klāt. Ēnu referenti ir Vossa kungs, Kirhops kungs, Kornēlija Ernsta. Visi no viņiem atro, visi atrodas zālē, un tātad viņi arī varēs runāt, un tagad došu vārdu Jānam Lūdzu. Ok. <laughs> You're not up to get, you've had enough. Ah, ok. Mums jau bija gana. Nu, ļoti labi. Jums ir cita tikšanās. Es atvainojos, kolēģi, jā, nu, mums te tagad bija tāds privāts dialogs. Jā, es atvainojos, ka pārtraucu tevi. Lūdzu. Thank you, Chair. Um, Paldies, Virsai kungs. No sākuma es vēlētos vēlreiz eh, paskaidrot, kas ir panācis attiecībā uz datu aizsardzības reformu, jo dažkārt mēs gaidām eh, mēnešiem ilgi, Un mēs eh, eh, līdz ar to arī aizmirstam, cik tālu esam tikuši šajā procesā. No sākuma mēs aicinājām komisiju pārskatīt eh, pašreizējo direktīvu 9546 attiecībā uz personas datu aizsardzību 11. gadā vasarā. Šo uh, ziņojumu izstrādāja Ešlijs Foks. Un eh, pārskatīšanas mērķis bija izstrādāt eh, vienotus standārtus datu aizsardzībā Eiropas Savienībā, augstāku standārtu, eh, sākot ar 95. gada līmeni, jo sevišķi, kas attiecās uz individu tiesībām, piemēram, arī uz tiesībām tikt izsēstam no interneta, tiesības uz pārskatāmību un tā tālāk. Kā arī ieviešot eh, stingras, eh, stingrus pasākumus eh, tieši datu aizsardzības iestādēm. Tajā laikā mēs īsti nenošķirām sektorus, kuros piemērot šīs normas, bet komisija sākot ar 2012. gadu iesniedz šādu priekšlikumu, kas bija arī regula, lai ar to aizstātu direktīvu 9546 tādā pašā aptvērumā. un tur, tur ir eh, visi izņemot eh, sadarbību eh, policijas un tiesības sargājošajās iestādēs. Un vēl viena direktīva tiesību sargājošo iestāžu jomā. Kopš 2012. gada janvāra mēs strādājam pie regulas un direktīvas. Pie tām abām mēs esam strādājuši paralēli šajā komitejā. Es esmu bijis eh, referents eh, tieši šai regulai, un uh, eh, Druces kungs bija kompetentais uh, referents direktīvai. Un mēs beidzām darbu pie vienošanās šajā komitejā pagājušā gada rudenī, pagājušā gada oktobrī ar plašu vairākuma atbalstu, balstoties uz vairākajiem grozījumiem. pēc vairākām sarunu kārtām un uzklausīšanām un sanāksmēm ar dažādām interesētajām pusēm. Mēs eh, balsojām par to, lai eh, tiktu atvērtas eh, sarunas pirmajā lasīmā ar padomu, un šīs formālās sarunas un sanāksmes trialogs nekad nesākās, tāpēc, ka ministru padome neizstrādāja vispārīgu pieeju pirms Eiropas eh, parlamenta eh, mandāta beigām. Līdz ar to izmantojām vairāk mazāk plānu B, kas bija balsot par mūsu pozīciju pirmajā lasījumā šī gada mārtā. Kopš šī gada mārta līdz ar to mēs eh, kā parlaments esam pieņēmuši pozīciju, kur izstrādājuši komiteju tieši pie šiem diviem dosie, un mēs arī gaidām ministru padomi, uh, izrādā, kamēr tā izrādā savu pozīciju, eh, kura jau divarpus gadus vēl nav izstrādāta, un tas ir tik tiešām ļoti eh, izstieps process padomē. Vēlos arī teikt, ka tas ir ļoti žēl, ka ir nepieciešams tik ilgs laika posms. Taču mums nav nekādas reālas eh, varas eh, ietekmēt viņus un teikt, eh, mm, cik ātri rīkoties, bet es domāju, ka mums vajadzētu viņiem atkal un atkal atgādināt, kā viņiem vajadzētu strādāt nedaudz ātrāk nekā šobrīd. Un vismaz vajadzētu būt vispārīgai pieejai, lai varētu sākt trialogus un mēs varētu izsastināt, par kādiem punktiem ir jāizstrādā kopīga pozīcija Pēdējā neformālā e, padoma ir izsnēs pirms vairākām nedēļām. E, ir jauna, ļoti ambicioza prezidentūra. Viņi solīja, ka darīs e, visu, kas ir tās spēkos, lai izstrādātu šādu vispārēju pieeju pēc iespējas ātrāk, kas tomēr tas nozīmē vismaz gada beigās. Taču nākamā iespēja E, formālajā padomē ir oktobrī, un jāskatās, cik tālu e, viņi būs e, tikuši šajā sanā, padomas sanāksmē, vai viņi varēs izstrādāt vispārīgu pieeju uzreiz pēc šādas padomas tikšanās, vai arī padomas tikšanās laikā. Tāda vairāk vai mazāk ir pati procedūra, kas attiecās uz saturu. Varu teikt, ka dažas no problēmām, kuras varētu parādīties, un kas būs arī problēmas eh, padomē, tas ir atrisināts ar mūsu pozīciju un ar mūsu kompromisu palīdzību. Dažas eh, dalībvalstis to ir sapratušas, ka mēs esam e, izvērsuši tādas pašas debats attiecībā uz apvērsumu, aptvērumu, ka ir nepieciešama diferenciēta pieeja publiskajām sektorām, kā arī attiecībā uz jautājumiem par konsekventu šīs normas īstenošanu. E, Eh, lai būtu šīs te eh, vienas eh, pieturas aģentūras, mēs esam vairāk kārt uzsvēruši, ka ir iekšējais tirgus, kur galvenā iestāde nosaka īstenošanu, tomēr tā, no otras puses mums ir nepieciešama konsekventa īstenošana, līdz ar to ir nepieciešams, lai visas uh, datu aizsardzības iestādes vienotos par vienu interpretāciju. Uh, kas apvienot visus šos 28 dažādos eh, īstenošanas eh, ietvarus un dažādu likumu interpretāciju. Tas bija tikai viens piemērs, bet mums ir ļoti daudz eh, piemēru padome var eh, vienkārši iepazīties ar mūsu darbu, un mēs neiebilstu, ja viņi to vienkārši pārkopētu, jo tādā veidā būtu viss daudz vienkāršāk eh, vienoties eh, trialogos. Tomēr, protams, ka viņi var nākt klajā ar savām idejām, pozīcijām, tomēr tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Manuprāt, tādai vajadzētu būt pozīcijai šobrīd, no ja parlamenta jaunā sasaukuma. Un beigās vēlos teikt, ka Es eh, apsveru skaidri pateikt, eh, ka eh, šis um, tiesība akts ir ļoti būtisks šīm parlamentam un ka ir nepieciešama sadarbība. Tātad, lai tik nobalsos par daudziem būtiskiem tiesību aktiem, ja mums vairs nav laika, mēs esam tādā situācijā, kad mēs uh, Eh, sacenšamies ar citiem pasaules tirgiem, mēs sacenšamies arī ar citām jurisdikcijām attiecībā uz eh, to, eh, lai mūsu jurisdikcijas, mūsu teritorijā īstenotu tiesību aktus. Tas viss tika aktualizēts pagājušā gadā laikā pēc notikumiem pāraudzības jomā. Balsojām arī par rezolūciju Eh, Kloda Mar Marāsā vārdā. Mēs eh, aizvien, mēs turpinājām uzsvērt eh, šos punktus, kā arī bija svarīgs lēmums par drošu patvērumu. Es domāju, ka tā varētu būt vēl viena iespēja izdarīt spiedienu, lai šie noteikumi tiktu piemēroti un Eiropas Savienībā tieši ņemot vērā Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Paldies, un es ar nepacietību gaidu diskusiju. Paldies, ka izteicāties tik eh, īsi. Eh, komitejas eh, locekļiem, kuri šeit ir pirmo reizi, vēlētos teikt, ka tagad ir īsais brīdis, kad jūs varat izteikties. Tas ir nepieciešams. Uh, lai mēs to tagad darītu. Mēs sākam lūkšu izteikties eh, prezentūru un komisiju, bet lūdzu izskaties pavisam īsi. No sākuma prezidentūru, pusot, kādu pusotru minu, minūti, jo ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir pieteikušies izteikties. Eh, pēdējā mandāta ietvaros ļoti daudz cilvēku strādāja pie šiem tiesību aktiem. Ir būtiski uh, pabeigt darbu uh, līdz uh, pus uh, septiņiem pussešiem, jo pēc tam mums, mums vēl būs inkamēra sanāksme. Vārds prezidentūrai. Paldies, priekšsādāja kungs. Paldies eh, visiem eh, Lībijas eh, komitejas locekļiem. Man tik tiešām ir liels prieks, ka esmu šodien šeit. Vēlos jums vēlēt veiksmi jūsu darbā šī sasākuma ietvaros. Data aizsardzības tiesību akts ir gan direktīva, kas ir ļoti būtiska prioritāte Itālijas eh, prezidentūrā. Mēs ļoti apzināmies, eh, cik būtiskas ir eh, šīs regulas Eiropas pilsoņiem, Eiropas uzņēmumiem, kā arī Eiropas regulējošajām iestādēm, kurām ir nācies gaidīt ļoti ilgu no mūsu puses šādu tiesību aktu ietvaru. Kā padome mēs apzināmies to, ka iespējams šis liekas ļoti ilgs periods, divi ar pus gadu diskusiju. Tomēr vajadzētu arī atcerēties to, ka uh, sarunas par direktīvu ir tādas, uh, ka uh, mēs to ļoti cenšamies uh, uzlabot. Uh, un šajā gadījumā regulas e, izvēle, e, to atbalsta vairums dalībvalstu, tas e, nozīmē, ka ir jābūt ļoti precīziem, un tam tiešām ir nepieciešams daudz laika. Par tehniskajiem aspektiem mēs esam guvuši ļoti daudz komentāru, viedokļu no dalībvalstu puses. Mēs esam tik tiešām diskutējuši, izdiskutējuši visas sīkākās detaļas Un kā prezidentūra mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, balstīties arī uz Grieķijas eh, prezidentūras veiksmīgajiem rezultātiem, lai virzītos eh, tālāk uz jaunu fāzi, kurā viss šis darbs būs, būs tā kā apkopots, tavs kā, kā sintēze, kur būs iekļaut visi šie ambiciozie kompromisi Un balsoties uz tām, mēs arī izveidosim pazu, padomas e, eh, pozīciju. Vēl ir ļoti daudz tēmu, kuras ir atvērts. Esam guvuši tiešām e, komentārus no dalībvalstu puses no uh, arī administrācijām, kurām ir ļoti dažādi viedokļi. Tagad ir nepieciešams spērt soli uz eh, priekšu, kā to darīja uh, Grieķijas prezidentūra uh, līdz uh, ar uh, to, ka viņi atvēra nodaļu par starptautiskajiem uh, pārskaitījumiem. Ir nepieciešams, lai mums priekšā būtu teksts, par kuru ir iespējams vienoties, un es Eh, šobrīd nevēlos nosaukt konkrētu datumu. Es nedomāju, ka ir nepieciešams šobrīd runāt par eh, oktobra padomu vai nākamo padomi, jo eh, padome labi šobrīd strādā un Itālijas prezidentūra ieguldīs visu savu enerģiju šajā darbā. Mēs apsolām ne tikai jūs nepārtraukti informēt par mūsu darba rezultātiem, jebkurā sanāksmē, kur jums ir nepieciešams Un eh, padomu pavisam eh, drīz eh, sāks sadarbību ar līdzlikumdevējiem. Paldies! Paldies! Jūs teicāt, ka nevēlaties dot skaidru konkrētu datumu. Tātad jūs mums nesakāt nekādas vadlīnijas, kādas sāksies trilogi, uh, jūs mums e, nesniedzat e, pilnīgi nekādu e, laika grafika šobrīd. Mm, es cerēju, ka jūs tomēr sniegsiet vairāk informācijas. Priekšsēdē, kungs, diemžēl tas tik tiešām ir sarežģīti, ņemot vērā mandātu un dalībvalstīm, jo dalībvalstis jūnija padomē teica, ka tās šobrīd nesniedz nevienam ne prezidentūrai mandātu Eh, līdz eh, brīdim, eh, kad nebūs izveidots skaidrs ietvers visam instrumentam. Līdz ar to mums ir jāstrādā, lai šis vispārīgais ietvers tiktu pēc iespējas ātrāk izstrādāts. Tomēr no mūsu puses šobrīd nebūtu nepieciešams nosaukt kādu konkrētu datumu, vienkārši tāpēc, lai nosaukt kādu datumu. Tomēr mēs eh, domājam, ka tas būs eh, drīz, un tam vajadzētu eh, notikt līdz gada beigām. Paldies, es sapratu jūsu vēstījumu, saka priekšsētājs. Paldies! Vai mēs tagad varētu ķerties pie tā, ko teiks komisija? Komisija tagad ir dots vārds, lūdzu. Sostaika kungs no komisijas. Šostaika kungs. Paldies par to, ka devāt man vārdu. No sākuma Vēlos teikt, ka tā kā eh, bija balsojums martā eh, parlamentā, eh, tad padomē ir mainījusies, mainījies viedoklis par šo dosie. Mēs ļoti priecājamies sasrādāties ar Eiropas parlamentu, kurš ir padarījis šo reformu neatgriezenisku. Un tā rezultātā mēs uzskatām, ka ir ļoti bijis eh, veiksmīga arī jūnija eh, padome, kur tika panākta eh, šī te vienotā pieeja par starptautiskajiem pārradumiem, un tad ir bijusi arī veiksmīga diskusija neformālajā sanāksmē. Tieši par publisko sektoru ir skaidrs, ka vairums no dalībvalstīm vēlas, lai publiskais sektors paliktu šīs regulas aptvērumā, un uh, Tā rezultātā komisijas loma šobrīd ir eh, eh, mudināt eh, prezidentūru pēc iespējas ātrāk strādāt, lai beigtu darbu pie atsevišķām sadaļām. Un ir jāslēdz arī jautājums par vienas pieturas aģentūru. Tam mēs padomē veltījām ļoti lielu laiku. Un arī ir mm, jāgarantē arī, ka riska pieeja darbojas. Un mēs arī mudināsim Itālijas prezidentūru eh, piedarīties pie pakotnes eh, pieejas, lai eh, darbs pie regulas un direktīvas virzīties uz priekšu paralēlā veidā. Un runājot par datumiem, iespējams svarīgākais datums ir tas, ko noteikusi Eiropas Savienības padome Eh, kad eh, šis eh, datums, kad šis darbs pie šiem dokumentiem ir jābeidz līdz 2015. gadam, šis datums tuvos, un es, mēs darīsim visu, kas iespējams, lai tas arī realizētos. 2015. gads tik tiešām tuvojas, mēs visi tam varam piekrist. Ar katru dienu šis gads nāk aizvien tuvāk. Paldies! Tagad dosim vārdu koordinatoriem un ēnu referentiem. Katram runātājam viena, divas minūtes. Es eh, cenšos saprast, eh, kādā virzienā mēs esam šobrīd aizvirzījušies. No sākuma Valsa kungs lūdzu. Pirmais āna referents. Vielen dank. Um, zunächst. Paldies. Pašā sākumā gribēju atsaukties uz Jana Filipa Albrehta teikto. Man rodas tāds priekšstats, jo ilgāk mēs Eiropā gaidām, jo vairāk mēs regresējam. Tādēļ mums vajadzētu pasteikties, un šis lūgums galvenokārt ir domāts komisijai. Jā, tagad uh, arī mainīsies komisijas sastāvs, un tad būs vēl vienas uh, izmaiņas oktobrī. Protams, tas nedaudz uh, mazina tādu darba spāru. Runājot par Itālijas prezidentūru, varbūt Filip, tu kaut ko vairāk zini, ņemot vērā to, ka mums ir jauns ārlietu ministrs. Mums ir nepieciešams steidzami datu aizsardzības standarti, tehnoloģiskās iespējas aug katru dienu un mums ir jāaug tām līdzi. Protams, trialogs ilgs uh, visai garu laika sprīdi un padomēji arī rodas uh, ķībeles, tā ir pad regula. Uh, Bet eh, jāsaka, ka patiešām ir jāvirzās uz priekšu. Un ja mēs tur runājam par viens pieturas aģentūru vai šo klauzulu, nu varbūt kaut kāda risinājuma ir iespējama. Nu jā, viss jau nav tik vienkārši kā izskatās, bet varbūt nevajag vilcināties veselu gadu. Uh, ir jāmēģina problemātika risināt, un Eiropas parlamentam arī vajadzētu par to apspriesties. Nu, varbūt, ka mēs varētu iesaistīt arī savu juridisko dienestu, cik eh, lielā mērā mēs varam um, izmantot šo atvēršanas klauzulu. Paldies! So, Axel, again, thank you for being so brief. Uh, our new shadow in the S. Paldies, ka izteicāties tik īsi. Jo jūs esat mūsu jaunais ēnu referents, vai tā ir? Jā, Lauristīnas kundze eh, turpina. Šodien es saņēmu ziņu, ka es turpināšu Drucas kungas iesākto darbu kā ēnu referente un kā arī referente direktīvas sakarā, tā ka nu mēs darbosimies roku rokā. Pilnībā piekrītu, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šo pakotnes pieeju, jo būtu bezjēdzīgi, ja mums būtu direktīva, kas kā karājas gaisā un, un kurai nav uh, nu, tādas skaidras struktūras. Mēs dzīvojam laikmatā, uh, kur varētu dēvēt par tādu digitālo maģistrāli, un mēs nevaram iz, izveidot, izveidot situāciju, kad uh, tas satiksmes ātrums ir atšķirīgs dažādās valstīs vai, vai datu pārraides ātrums šajā gadījumā. Uh, Es uh, neesmu īpaši optimistiski attiecībā uz direktīvu, tomēr es ceru, ka ieguldot uh, pūles, uh, pieliekot visus spēkus, uh, mums izdosies uh, izveidot no, kopīgs noteikums digitāliem kopējiem tirgumu un, un pārējiem aspektiem. Paldies! Aldes vārdā, referente Sofija Intvelde. Paldies priekšsādātā, izteikšos pavisam īsi. kas attiecas uz laiku un termiņiem, es eh, gribētu, lai padome tomēr eh, eh, ilgāk izskata šos jautājumus, jo, nu, tad mums tiek dots, tad, tad tādā veidā mēs, kā Eiropas parlaments, varēsim labāk izmantot savus ietekmes svirs. patiesībā padomis parasti mūsu iesniegtās, e, mūsu nostāju, e, mūsu e, priekšlikumus, tā sakot, apcērp un, un, un saīsina. Es nesaprotu, kāpēc viņiem nepieciešams tik ilgs laiks, lai apspriestu, attiec, izskatītu attiecīgos priekšlikumus. Es atbalstu Eh, nu, tā negribīgi eh, parlamenta atbalstīto eh, direktīvas projektu, jo joprojām ir ļoti daudz jautājumu zīmju un neskaidrību. Ja padome vēlas mūsu priekšlikumu uh, saīsināt un, un apcirpt vēl vairāk, nu tad, nu, uh, es neredzu tam visam jēgu. Es ieteiktu padomēji strādāt pēc iespējas ātrāk un uh, nosūtīt savu atbildi parlamentam. Paldies, Sofija, un tagad vārds Kornēlijai. Domāju, ka esam nogājuši jau visai garu ceļu šo divu ar pusu gadu laikā, un pirms tam jau esam pie tā strādājuši. Un mums kā parlamentam ir jāsaka, beidzot ir gana, un padomēji ir beidzot jāsāk kaut kas darīt, nu tas ir vienkārši skandalos, ka padomu mums nav pateikusi neko vairāk. Nav pat nospraust nekāds uh, sākuma datums, kad varētu sākt trialogu vai nu no līdzīgu apspriedi. Uh, Nu, te ir jāmin mīklas, viņi visu mēģina novilcināt un jāsaka vaisirdīgi. Tas, ko mēs šodien dzirdējām no padomes, nu, tas bija vienkārši sarūktinoši. Un mums ar knaiblēm burtiski vajadzēja visu no viņiem vilkt ārā un atbildes bija, nu, burtiski šifrētas, mēs neko nevarējām saprast. Nu, jā, ļoti labi, ka varbūt eh, būs direktīva, bet eh, vai mums par to tagad būtu jāsit plaukstas, diez vai vai. Junkera kungs teica, ka attiecībā uz TTIP nevajag datu aizsardzības integrēšanu, jo attiecībā uz TTIP ir jāievēro Eiropas normas un datu aizsardzības pakete ir jāīsteno. Attiecībā uz NSA mēs dzirdējām to pašu, nu visi par mums vienkārši smējas. Mēs te ilgus gadus ķibināmies ap datu aizsardzības pakotni un. Uh, Eh, padome neļauj sevi izmānīt no sava slēpņa, un ir ļoti daudz lietu, kas mums liek saprast, ka ir nepieciešama likumdošana. Es gribu, lai padome beidzot pasaka, kad ir iespējams sasaukt pirmo trialogu sēdi. Nu, pietiek eh, šīs mīklas minēt un visu tikai vilku garumā. Paldies! Kornelija, um... Paldies, Kornelija! Lora, vai jūs, eh, vai tā lūdz vārdu? Ne? Labi. Nākamais runātājs Džosef eh, Lūdzu. Cilvēks sāks domāt, ka man ir noteiktas preferences, uz kādu mīlu vairāk. Man ir savi mīluļi. Jūs esat vienīgā koordinātori, kas ir palikuši zālē. Es vienmēr esmu šeit, turpina Šipēls kundze. Zipēls kundze. Tad neatskaitiet to no man runāšanas laika. Es gribu sākt ar citātu. Es dzirdu šos vārdus, bet man trūks ticības. Padome mums te mēģina iestāstīt, ka tas ilgs tik ilgi tādēļ, ka tā ir regula un viss ir jādara ļoti rūpīgi, bet atvainojiet, mums vairs nav laika un padome varēja pavirzīties jau daudz tālāk, ja tā nebūtu izšķērdējusi daudz nedēļas uh, īdot, ē, mēs nemaz negribam regulu, viņi nemaz negrib regulu. Dalība valstis nav sapratušas, ka regula ir nepieciešama tādēļ, ka Eiropa Eiropas Savienībā vajag vienotus standartus. Nu, šeit jau rodas konflikts situācija. Un, ja kāds runā, nu varbūt kaut kad 2015. gadā mēs to varam darīt. Uh, un digitalizācija uh, skrien uz priekšu tādos soļos, ka tāds romāns kā jaunā skaistā pasaule, šis kādreizējais fantastisks romāns, nu jau arī ir piederīgs vēsturei. Uh, Mums ir nepieciešama datu aizsardzība, eh, tā ir nepieciešama mūsu pilsoņiem un ir, protams, jādiskutē arī ar trešajām valstīm. Un jā, mums ir nepieciešama arī direktīva par datu aizsardzību eh, tieslietās. Nu, ir smieklīgi pateikt, ka tas ir dalību valstu kompetencē. Šorīt mēs jau runājam par tiesību sargošu iestāžu un policijas eh, sadarbību Eiropā. Uh, Nu, bet tas viss notiek kā mežonīgajos rietumos, viens te kaut kā iegūst datus, viens tos, uh, um, viens ar šiem datiem rīkos ļoti rūpīgi, aizsargāt tos, dom, atceroties arī nevainības prezumciju, cits atkal uh, ar šiem datiem apiet tā par roku galam, mums ir nepieciešama regula. Take... Paldies, Brigit. Bonīkums un tad uh, Jožefs. Tad Juan Fernando, jūs nākamais. Centīšos izteikties īsi. Pirmais, eh, mums ir eh, jāparāda, ka mūsu komiteja joprojām ir, eh, joprojām ir uzticīga šī jautājuma izskatīšanai. Un ar jaunajiem deputātiem Libi komitejai jāredz, ka ir konkrēti datumi un termiņi Eh, mums, eh, mēs jau gadiem da, esam strādājuši pagājušā pilnvaru, patiesībā arī pilnā, pagājušā pilnvaru termiņa laikā esam strādājuši pie šīs pakotnes. Eh, ar Eiropas cilvēktiesību hārta un Lisabonas līgums ir nu tādi kā pamatdokumenti, kas nosaka, kā mums būtu jāstrādā. Parlaments ir institūcija, kas aizstāv pamatiesības. Un uh, otrkārt, mums ir jāprāda, ka mēs joprojām darām to, ko mēs esam apņēmušies darīt. Jau iepriekš mēs esam redzējuši jautājumus, kas tiek atlikti gadiem un gadiem un nonāk strupceļā. ceļā diemžēl tāds bija diskriminācijas novēršanas direktīvas liktenis. Tā joprojām guļ kaut kur uz plauktiņa un tā nav realizēta. Tas pēc attiecas uz pārskatāmības, pārskatāmību un piekļuvi dokumentiem jau gadiem. Mēs muļājamies ar šiem tiesību aktiem. Libe komiteja ir ieguldīta ļoti daudz darba šajos jautājumos, tomēr, diemžēl, rezultāta nav. Dātu aizsardzības pakotnē e, ir e, jātiek īstenotai. Mums, kā Eiropas parlamenta pārstāvjiem, ir jādara viss iespējamais, lai apgaismot, ja izglītot tās dalību valstis, kuras liek šķēršļus e, šī, šī darījuma pabeigšanai. Mums, eh, un kuras cenšas bloķēt eh, kopējo pozīciju. Mums eh, ir jāsāk īstenot vispārēja pieeja. Un ir rūpīgāk jāizpēt problemātiskie jautājumi. Protams, regulas, regulas, visiem varētu šis, ka regula ir svarīgāka, tomēr direktīva ir tas solis, kas varētu mums palīdzēt pietuvoties uh, Eh, ja eh, atrisināt eh, problemātiskākos jautājumus. Tātad direktīvā mums ir precīzi jā, jāzina, kuras ir, tās, kuras ir problemātiskās jomas un jāspēj tās atrisināt. Eiropas parlamentam ir ļoti, pre, ļoti rūpīgi jāsako padomas darbam un jārosina pēc iespējas ātrāk uzsākt trilogu. Jā, atgādināsim gan kolēģiem. Tās ne, ne, gluži nav, tas nemaz nav slikti, turpina priekšsēdētājs. Uh, Bonikungs, esmu jauns deputāts. Tomēr esmu bijis uh, atbildīgais ministrs par administratīviem uh, digitalizācijas jautājumiem, un polijā esmu strādājis pie attiecīgiem tiesību dokumentiem Manuprāt, tas ir viens no pamatdokumentiem, kuru Eiropai vajadzētu īstrādāt. Man ir divi secinājumi, tad ir divi secinājumi, padomas secinājumi no 2013. gada oktobra un no uh, 2015. gads ir pēdējais datums šī, šīs regulas pieņemšanai. Uh, brīvās tirdzniecības nolīguma pieņemšana ASV bija svarīgs solis, un pirms mēs e, nodrošinām regulējumu dapu, datu pārraidē, e, mums ir jārūpējas pār privātumu aizsardzību. Varbūt nav tik svarīgi, kas būs kura e, konkrētajā dokumentā, bet mums ir jāsaglabā savu e, vēlētāju uzticību. Eiropai ir jāsaglabā sava konkurētspēja datu apstrādes nozarē kur ir, nu, kur ir ļoti daudz trūkumu. Mums ir jāpanāk vienošanās, jāatrod kopsaucējs starp uzņēmēja darbības jomu un sabiedrības gaidām šajā jomā. 2015. gada saistības, ja ja tas, ko mēs esam apņēmušies izdarīt 2015. gadā, eh, parādīs, eh, vai Eiropas institūcijām vispār var eh, ticēt, tā skaitā mm, padomai un komisijai. Konkrēts kalendārs, konkrēts grafiks ir ārkārtīgi svarīgs šeit. Un to vajadzētu ņemt vērā Itālijas prezidentūras pārstāvjiem viņiem ir jānosaka konkrēti datumi, termiņi, kurus mēs varētu varbūt pagarināt, tomēr mums ir jāzina aptuveni, kad šis darbs varētu beigties. Ļoti interesanti, ka arī jaunie deputāti izsakās, saka priekšsēdētājs. Tad jūsu viedoklis bija tiešām interesants. Čozef, jū, eh, arī jūs varēsiet izteikties. Jūs esat nākamais. Paldies! Man šķiet, ka tas ir visai nožēlojami. Mēs te runājam par paraugu praksi un tā tālāk, tad mums Jāsaka, ka šeit nu, mēs galīgi nevaram runāt par uh, paraugu praksi. Institūcijām ir jāsadarbojas, bet ja mēs visi nepaturam prātā šo kopienas tiesību principu, tad tas cieši, diemžēl, neveiksmi. Vācija Kādreiz Hanoverē notika liela izstāde, cebīt, tātad tur tika izstādīti ļoti daudz eh, dažādu informācijas tehnoloģiju. Un jau toreiz tika runāts par to, ka ir nepieciešama datu aizsardzība, ņemot vērā ikdienas eh, datu apriti. Padome joprojām turpina apgalvot, ka tiekas ar dažādiem pārstāvjiem neformāli, bet mums ir jāsaprot, kā tas viss norisināsies. Mūsu darbs jau ar nemaz nav bijis peļams. Un Jāsaka, protams, cilvēki arī var iepazīties ar informāciju plašsaziņas līdzekļos un nevajag domāt, ka mēs te kaut kā izolēti darbojamies. Un tālāk par dalību valstīm. Es domāju, ka dalību valstis vēlas Eiropas līmeņa risinājumus un būtu patiešām interesanti diskutēt par to, kuras dalību valstis apzināti velk gumiju un kuras spēlē šo spēlīti. Šī gumijas vilkšana var nodarīt milzīgu kaitējumu Eiropas digitālajai nākotnē. Mēs īstenībā jau daudz ko būtu varējuši noregulēt daudz ātrāk. Un šāda rīcība visumā kaitē Eiropas projektam kā tādam. Anna, very briefly, because we've got the next. Lūdzu, ļoti īsi, jo mums ir citrunātāji. Manuprāt, būtu ļoti interesanti, ja saistības, kuras uzņēmusies komisija un uh, ASV uh, tieslietu ministrs tiktu izpildīti. Taču man šķiet, man bail patiesībā, ka nu tā, nu, nevar tam tā ticēt. Mums vispirms ir jāredz konkrēts rezultāts. Uh, Padome patiesībā kavē mūsu progresu. Un uh, es pat nezinu, kas no tā viss sanāks. Es nedomāju, ka šajā kontekstā, eh, ņemot vērā mm, galējo termiņu, ko pieminēja prezidentūras pārstāvis, un ņemot vērā amerikāņu piedāvāto kalendāru, es nedomāju, ka eh, būs īpaši notikuma attīstība vērojama. Es ceru, jā, es, ieteik, es ieteiktu turpināt darbu, jo tas nepārprotami ir ārkārtīgi svarīgs eh, aspekts eh, mūsu pilsoņu aizsardzībā. Un tām būs uh, ietekme arī uz Amerikas Savienotajām valstīm. Mums ir vairāk jāsadarbojas ne tikai ar ASV valdību un kongresu, bet arī uh, vairāk jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām Savienotajās valstīs, kuras varētu būt mūsu sabiedrotie un palīdzēt tas varētu palīdzēt aizstāvēt gan Eiropas Savienības pilsoņus, gan Amerikas pilsoņus no eh, nevēlams, eh, nevēlamām, eh, nevēlams datu aprites. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tad mūsu kolēģi ir ļoti smagi strādājuši pie abiem dokumentiem, pie abiem priekšlikumiem. Un, piemēram, Džozefs pieminēja dalību valstis un stratēģijas mums šķiet, ka padome kavē progresu, un mēs ļoti gaidām eh, kādu atbildes soli no padomas puses. Tātad lūdzu, vai, vai jūs varētu sniegt eh, kādas norādes par turpmāko norisi? Paldies. Tātad eh, vispirms Tas nenotiek nevienu trešo valstī. Tas notiek šeit, Eiropas Savienībā. Mēs paši pieņemam lēmumus un paši izlemjam, kād, kāds būs mūsu tiesiskais pamats. Protams, ka ir arī tika pieminēts tāds transatlantijas tirzniecības nolīgums, eh, un patīkami, ka komisijas jaunais eh, prezidents ir daudzkārt, eh, daudzkārt eh, pieminējis, ka datu aizsardzība netiks apspriesta šī, šīs vienošanās ietvaros, jo mums ir pašiem savs tirgus un mēs paši aizstāvam savu pilsoņu pamatiesības. Tāpat arī eh, mēs aizstāvam savu uzņēmumu un tautsēmniecību intereses. Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties to, ka Eiropas uh, uzņēmēji, uzņēmēji piedzīvo negodīgu konkurenci attiecībā pret, uh, piemēram, Amerikas uzņēmumiem, kas ienāk tirgu un darbojas mūsu jurisdikcijā un vienkārši izveido internetu savienojumu, piedāvā pakalpojumus uh, pārdotos Eiropas tirgū. Tam ir jābeidzas un tieši tādēļ šeit Eiropas parlamentā mēs sākām sarunas sākām darbu pie šīs pakotnes, lai nodrošinātu uh, juridisko uh, konkrētību un lai panāktu, ka pilsoņu, eh, pilsoņu gadījumā standarti netiktu pazemināti, bet ka nostiprināti un tiktu harmonizētas tiesiskais ietvars šīm darbībām Eiropas Savienībā. Uh, Mums noteikti ir jāturpina darbs pie šīs pakotnes, un mums ir vajadzīgs, eh, vajadzīga, vajadzīgs vienošanās. Es ceru, ka padome eh, atbalstīs mūsu pieeju. Viens no iemesliem, kāpēc eh, ir, ir bijušas problēmas ar padomi, ir arī tādēļ, ka tika pēkšņi pacēti jautājumi, kas patiesībā nebija saistīti ar mūsu stratēģiju, to mēķis nebija apvienoties, es ko ietvaru, bet patiesībā to sadalīt, saskaldīt. Un tas bija pavisam cits virziens uh, uh, un atšķīrās no tā, kuru īstenoja parlaments. Cilvēku pamat, pamatiesību hārtas astotais pāns nosaka, ka personas dati nevar tikt apstrādāti bez eh, personas piekrišanas vai uh, tiesiska pamatojuma. Eh, un tas, ka mums saka, ka varētu būt uh, datu apstrādes jomas, kur, kurā, kuras nenosaka šis pāns, pilnībā neatbilst tam, ko mēs kā parlaments aizstāvam. Uh, Tātad mums vajadzētu apturēt priekšlikumus, kas eh, tik lielā mērā ir pretrunā ar mūsu principiem. Un es ceru, ka eh, padome darbosies eh, ātri. Komisija sākumā atcerieties piedāvāja mm, savu priekšlikumu, jaunu priekšlikumu Un joprojām, kā Aksels Vos pieminēja, eh, gaidām, kad notiks trialogs, tas ir nepieciešams. Eh, ja padome vienkārši pārņemtu parlamenta nostāju un priekšlikumu, nu tad eh, varbūt mēs varētu šo četru gadu termiņu pieņemt. Tomēr mums vienalga ir jāsēžas pie sarunu galda un nu, nepieciešams trialogs, lai apspriestu šī priekšlikuma būtību. Mēs esam atvērti, mēs to esam vairāk kārt uzsvēruši, vēlamies palīdzēt, vēlamies risināt atvērtos jautājumus. Mm, sākumā bija ļoti daudz pārpratumu, mēs to skaidri zinām. Mums pašiem uh, bija jāievieš daudz grozījumu un laboju, jālabojumu, jo jautājumi ir ārkārtīgi kompleksi un pāntu ir tik daudz un neviens nevar pārzināt risināt visus šos aspektus. Tomēr vēlos teikt, ka beidzot ir laiks nodrošināt kaut kādu rezultātu, un es ceru, jau nebūs nekādu problēmu, ja uh, Lībe sekretariāts uzaicināt vienu no ministriem vai, vai, vai, vai ministru, kuram ir kaut, kaut kas konkrēts sakāms, uh, uh, izteikt savu viedokli par parlamenta nostāju kamēr eh, padome eh, domā, kā rīkoties. Man ārkārtīgi priecina tas, ka Lagustīna kundze būs referente šai direktīvai, un vēl, ļaujiet man vēlreiz uh, uzsvērt, ka uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šajā jautājumā darbotos kopā. Uh, un e, nebūtu pieļaujams nevienoties vismaz par minimālajiem standartiem tiesību sargājošajā jomā. Mēs esam strādājuši pie, piemēram, pie Eiropas e, izmeklēšanas ordera, un tas ir viens no piemēriem, kur mēs varētu parādīt, ka parlaments bija darbojās proaktīvi e, un uzticējās cerēja, ka tiks pieņemti datu aizsardzības standarti. Uh, un eh, tiks eh, eh, īstenoti izmeklēšanas savstarpējās atzīšanas pasākumi. Mēs uzticamies, ka dalībvalstis īstenos noteiktos standartus un uzņemsies atbildību. Uh, tad es ceru, ka pēc iespējas ātrāk pēc vasaras atvaļinājuma eh, mēs tiksimies ar ēnu referentiem un mēģināsim iedzīvināt eh, visus priekšlikumus, kas šodien tika izteikti. Un darbosimies pēc iespējas ātrāk. Paldies, Jan, saka priekšsēdētājs. Tad jūs strādāsiet pie kopējās stratēģijas šais pakotnes jautājumā. Um, Un, protams, ka iesaistīsim uh, Libu sekretariātu un koordinatorus. Par to runāsim ar koordinatoru sanāksmē. Un tad septembrī, oktobrī mēs atkal varēsim atgriezties pie šī jautājuma ar konkrētākām iestrādēm. Tātad jū, arī jums jāpiedalās koordinatoru sanāksmē, jūs taču to zināt, vai ne? Paldies, ka noteicāt datumu termiņu. Paldies, kolēģi, ka pieturējāties pie laika ierobežojumiem. Atkal esam pabeiguši diskusiju laikā. Nākamais darba kārtības punkts, eh, ko mēs eh, būs aiz slēgtām durvīm, tiks izskatīts aiz slēgtām durvīm. Jauniem deputātiem vēlos pateikt, ka eh, neskatieties uz mani tātad, tas nozīmē, ka Uh, Sophie, don't give me a hard time. It's my... Tātad, ka šeit uh, var palikt deputāti un uh, grupas personāls. Jums ir tikai vēl pieci gadi jāpavada šajā amatā. Vēlos painformēt, es zinu, ka koordinatori jau ir vienojušies, tomēr es nepiekrītu Eh, tam, ka eh, drošās patvērumu jautājums tiks apspriests eh, aiz slēgtām durvīm. Manuprāt, šai komitejai oficiāli komisijai jā, jālūdz rakstisks paskaidrojums, pamatojums. Tas atbilstu paskaid, pastāvošajiem tiesību aktiem par pārskatāmību. Manuprāt, eh, un es šeit neredzu nekādu pamatojumu, netiek pieņemta attiecīgi tiesība akti, viņi nepiedalās pārunu procesā, manuprāt, tas ir apkaunojoši. Es esmu stingri pret to un pieprasu, lai komisija pie, izstrād, mums atsūtītu rakstisku pamatojumu. Nezinu, nu, es jau gaidīju. Eh, rekur man ir eh, dokuments Nu, tas, tas, tā, ir, tas tikai tāda formāla atbilde. Viens no koordinatoriem sāk runāt par šo jautājumu, ierosināja šo jautājumu, tas ir pietiekami nopietnas un septembrī mēs eh, pieprasīsim daudz stingrākas vādlīnijas, eh, kur, kurus jautājumus drīkst, vajadzētu vai nevajadzētu apspriest aiz slēgtām durvīm. Piemēram, eh, šajā gadījumā drošā patvēruma jautājumu varētu apspriest eh, atklāti, un eh, otru šīs 11. punktu varētu, ap, varētu apspriest aizslēgtām durvīm. Tomēr līdz septembrim mēs pieprasījām, ka vajadzētu izstrādāt stingrākas vadlīnijas, kā tad šos jautājumus varētu, varētu izskatīt. Uh, tad mēs nevēlamies, lai šī neskaidrība, neskaidrā situācija turpinātos par to, tad kurus jautājumus drīkst un nedrīkst izskatīt, vai vajadzētu vai nevajadzētu izskatīties slēgtām durvīm, jo sevišķi šajā jautājumā, kā drošā, drošā patvēruma jautājumā, kas ir tāds pietiekami pretrunīgs. Mēs nevēlamies, lai eh, tas turpinātos visu mūsu pilnvaru laiku. Un, jā, un mēs. Es jums uzticos, protams, turpiniet Veldes kundze. Varbūt šodien mēs varam izdarīt izņēmumu, tomēr vēros teikt, ka Eh, nu, te runa nav par koordinatoriem un par to, kā viņiem, kāda viņiem ir, kāds viņiem ir viedoklis par pārskatāmību. Pārskatāmība ir noteikums, likums. Tas ir, mēs nevaram to tā vienkārši ignorēt. Te runa nav par mums vai par mani. Te ir runa par pilsoņiem, kuriem ir tiesības zināt. Un šobrīd mēs izslēdzam pilsoņus no. Uh, Es jums uzticos priekšsēdētāji, es ceru, ka mani sadzirdēs, tad mēs neļaujam eh, pilsoņiem iztenot savas tiesības. Tika pieņemts lēmums, tika pieņemts šāds lēmums, bet tas ir jāpamato. Es uzņemos atbildību, tas bija koordinatora lēmums, tomēr es uzņemos atbildību eh, un apsolu, ka līdz septembrim mēs izstrādāsim stingrākas vadlīnijas. Labi? Vai mēs varam tagad turpināt eh, ar nākamo darbu kārtības punktu? Tad tā visa mērķis bija tāds, nu, ka mēs negribējām samulsināt jaunos deputātus, bet man šķiet, ka tagad viņiem ir pilnīgi, pilnībā sajaukt.